Kolēģis. Kolēģi. Lūdzu, atsāksim mūsu komitejas sēdu. Nākamais darba kārtības punkts ir numur 17. Un tas ir ceļu pakotne, tā ir vesela virkne dokumentu, ir vesela virkne izskatāmo grozījumu. Komitejā paredzētais balsojums ir 30. Eh, maijā. Ja es vēlāk aizmirsu šo datumu pieminēt, tad es jums to esmu pateicis jau tagad. Tā tad 30. mājas. Un vispirms vēlētos dot vārdu Kūna kungam par periodiskām tehniskajām apskatēm, un pēc tam eh, tehniskās pārbaudas uz ceļiem Sena Lovas kundzes ziņojums, un visbeidzot Savisāra Tomasts reģistrācijas dokumentu ziņojums. Tātad pirmajam dodu vārdu Kūna kungam par periodiskajām tehniskajām apskatēm. Paldies, priekšsēdētāji! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagājis un uh, ir 315 grozījumi, 288 par pantiem un 29 par tehniskiem pielikumiem. Mēģināju izstrādāt dažas daļas, uh, sadaļas, uh, izstrādājot prioritātes, kur mēs varētu panākt kompromisus. Un uh, tas ir par aptvērumu, par raksturu, vai tā jābūt regulai vai direktīvai. Tur daudzi kolēģi, tā skaitā arī Komocācos, Hīgins, Vandālens un citi, Sančes prasīja lai regulas vietā, tā kā komisija un es to piedāvāju, um, paredzētu direktīvu. Bet um, mēs esam viensprāts par to, ka noteikti ir jādefinē tehniskie minimālie standarti, un tie noteikti arī ir jāievēro. Aptvērums arī ir uh, otrajā pantā, pirmajā punktā definēts. Uh, Un tur arī varētu atrast kompromisu, mēs vēlamies to mēģināt darīt, un tad ir uh, divi pielikumi, kur arī ir daudzi grozījumi iesniegt par tiem, un uh, tur ir paredzēts tos izņemt ārā šiem grozījumiem, tātad līdz uh, 750 kilogramiem, to jau minēju, tur noteikti mēs varēsim uh, Eh, rast eh, iespēju pārbaudīt, eh, bet attiecībā līdz 3,5 tonnām, tur, man liekas, tas būtu sarežģīti to izņemt ārā. Grozījumi par izņemšanu no aptvērumi divu riteņu braucamajiem uh, jāaptur no tām dalībvalstīm, kurām nav paredzēts tehniskās apskates motorizētiem divriteņu transporta līdzekļiem, no tiem arī saņēma grozījums no Francijas, Holandes. Uh, ir to starpā, viņi ir iesnieguši tātad grozījumus šie kolēģi, un tur es domāju, ka mums vajadzētu vēl par to vienoties, cik lielā mērā mēs uh, mazākus motorizētus uh, divu riteņu uh, transporta līdzekļus izņemtu no aptvēruma. Bet eh, smagākos eh, transporta līdzekļus, kas var sasniegt lielāku ātrumu un ar, var arī apdraudēt vairāk mm, satiksmes drošību, tos tomēr vajadzētu šeit paturēt aptvērumā un tur vajadzētu centies rast kompromisu. Par traktoriem, par eh, lauksaimniecības mašīnām, kas var braukt ātrāk par 40 km stundā. Uh, Tur es domāju, ka mēs atradīsim uh, kompromisu, skaidri definējot, kur tās tiek lietotas uh, vai uz lauka, tad tur uh, nebūs nepieciešams veikt tehniskās apskats, bet ja šīs mašīnas piedarās ceļu satiksmē, tad noteikti būs vajadzīgs veikt tehniskās apskates Benjankunga priekšsādātājiem citu. 116. 118. grozījums ir iesniegti. Uh, un tad mēs pēc tam ar ēnu referentiem par to vēl diskutēsim. Tas pats, protams, attiecas arī uz visiem izņēmumiem, ko kolēģi ir iesnieguši grozījumos, līdz ar to arī mainās aptvērums. Par vēsturiskajām automašīnām tur es domāju, ka mēs varēsim panākt kompromisu. Tur ir iesniegti 20 grozījumi no kolēģiem no visām politiskajām grupām, un tur mēs definēsim trīs kritērijus, un galīgais vērtējums tad būs dalību valstu kompetencē. Tās tad varēs labāk izvērtēt, kas ir uh, vēsturiska automašīna, vai tur ir uh, noteicošais tikai tās vecums, vai arī varbūt tehniskais stāvoklis, izskats un citas lietas. Definējot trešajā pantā to, kas tad tagad ir tehniskā apskate un tesēšanas centrs, tur mums ar um, kolēģiem, kas strādāšu pie šīs paketes, Šenelovas kundze uh, un citi, jāatrod uh, tāds veids, kā uh, saskaņoti darboties un šo definīciju uh, izmantot visās trijās eh, daļās, visos trijos ziņojumos šajā tehnisko apskašu pakotnē. Par ražotāju datiem 4. pantā tur eh, to atbalsta vairākums kolēģu, ka tas ir nepieciešams, ka ražotājam um, no. Um, tātad ir jāsniedz pieejas dati, uh, gan uh, servisu uh, darbnīcām, gan citiem, kas veic tehniskās apskates, lai tie cilvēki, kas veic šīs apskates, varētu uh, tās uh, veikt pamatojoties uz datiem. Par intervāliem tur es iesniedzu savu priekšlikumu, kur uh, um, tātad uh, ir tas, kur visvairāk to var atbalstīt. Uh, es piedāvāju 4-2-2 gadu ritmu, tātad pēc pirmās reģistrācijas 4 gadi, pēc tam 2 gadi uh, un pēc tam atkal 2 gadi. Tur es esmu daudz uh, saņēmis atbalstu no kolēģiem par uh, pasažieru automašīnām un vieglajām smagajām automašīnām, tātad M1 kategorija un N1 kategorija, tur vēl dalās viedokļi par šiem te intervāliem, jo tad, kad tas ir tikai transporta līdzeklis, piemēram, kravas transporta līdzeklis, tad uh, tur tiek uh, panākts liels nobraukums, tātad daudz tiek lietot šīs automašīnas, un tāpēc varbūt īsākā laika periodā tās nolietojas un vajadzētu veikt tehnisko apskatu biežāk. Un tad uh, es arī esmu pie kilometru kritērija nonācis. Uh, Tas tika pieņemts pēc tam, kad es to biju atstājis ārpus savu ziņojumu, komisija to bija piedāvājusi, tātad sakot vai nu četri gadi, vai 160 tūkstoši nobraukums. Tātad pēc šī kriterija būtu jāveic pirmā tehniskā apskate. Tur kolēģis Grošs, Bahs, Tikā un citi, un arī Koha kungs eh, to vēlreiz iesniedza, piedāvāja. Uh, šeit paredzēt uh, kilometrāžu jeb nobraukumu, pēc kura jāveic pirmā tehniskā apskate. Un tas, manuprāt, uh, mums būs vēlreiz jāpārbauda, bet uh, galvenā problēma ir un paliek tā, ka, ja ir kri kilometra kritērijs, tad uh, var tikt veiktas manipulācijas ar tahogrāfiem. Tas ir jāpaturprātā, ka šāda iespēja pastāv. Un tad 12. pāns, proti uh, lietošanas uzsākšanas uh, nošķiršana no tehniskās apskates. Par to iesniegti daudzi grozījumi. Uh, 272. 275. Rikē un Koha kungs atbalsta manu principu, proti tas, kas labo automašīnu nedrīkst arī uh, apstiprināt, ka šī labošana ir bijusi pareiza un atbilst tehniskajiem nosacījumiem. Proti, tam ir jābūt eh, citam cilvēkam, kas ir atbilstoši apmācīts, kvalificēts, kas veic novērtējumu. Pirkers, Foster, Belņen, eh, Vandāls un arī Brains Simpsons, protams, eh, ir ņemot vērā savu pieredzi savās dalībvalstīs, ieņēmuši citu nostāju un saka, ka runājot par sertifikāciju attiecībā uz servis darbnīcām, uz uh, automašīnu servisiem, tātad uh, tas automātiski ir arī uh, šīs uh, tehnisko apskašu ve veikšanas vieta, kas attiecas uz, uh, uz ISO 17020, to vajadzētu ievērot, to iesaka kolēģi, un uh, šeit varētu rast risinājumu šajā sakarā. Es tagad vēl nesaku, ka vajadzētu juridiski nodalīt šo servisu no tehniskās apskanas veikšanas uh, uzņēmumu vai vēl tālējošākus uh, tās augtās īpašuma tiesību nošķiršanas uh, modeļus šeit izmantot, bet varētu rast kaut kādu praktisku risinājumu, kā varētu realizēt taisa augto četru acu principu. Uh, Un tad ir interesants priekšlikums, kas tā kā papildus tiek eh, iesniegts, papildus eh, komisijas priekšlikumam, proti elektronisko platformu izveidot informācijai par autotransporta līdzekļiem. Un tas varētu būt, eh, lai varētu ņemt vērā dažādas kritērijas, proti um, automašīnas dzīves ciklā, viss kaut kas ir svarīgs, un to vajadzētu arī dokumentēt, sākot ar nobraukumu, uh, Uh, kas tad ir uh, bijuši šie PDI, kādi ir bijuši uh, negadījumi šai automašīnai, vai mainīts reģistrācijas tips. Nu, šādas elektroniskās platformas izveide varētu būt interesanta. Runājot par tehniskajiem pielikumiem, tur ir trīs izšķirīgi svarīgi grozījumi nākuši klāt. No Zevačānī kundzes eh, dzirdēju, ka viņai tagad ir jauna pienākuma Itālijā, bet viņas grozījumu, protams, mēs tik un tā izskatīsim. Tātad par riepām, eh, riepu spiedienu un profila dziļumu. Un tas viss spēlē eh, nozīmi arī uh, automašīnas drošībā, un tas viss ir jātestē. Un arī uh, aprīk, tad, tad uh, Uh, apgaismojuma regulējums un arī pārnesuma kārba. Un ir jābūt arī atbilstošām uh, bremžu iekārtām, uh, riteņiem jābūt atbilstoši noregulētiem un jākontrolē arī braukšanas palīdzības iekārtas. Nu, šos jautājumus mēs vēl izgaismosim, bet vēl viens uh, svarīgs aspekts ir attiecībā uz vidi, CO2 un slāpekļu oksīdu un citu kaitīgu vielu emisijas. Šeit mēs prasīsim, lai būtu uh, borta diagnozes uh, ierīce, tur, kur tiek veikta šīs pārbaudas, lai šajās darbnīcās, kas veids tehniskās apskats, būtu šādas uh, šāds aprīkojums. Paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā, veidojot mūsu politisko nostāju. Paldies par grozījumiem un ceru uz turpmāku labu sadarbību. Uh, Nākamā ir Senelovs kundze, un tas ir ziņojums par tā saucamo otro pakotnes daļu, un tās ir transportlīdzekļu tehniskās pārbaudas ceļiem. Prieksēdētāja kungs. Vispirms vēlētos pateikties kolēģiem par izskanējušajiem komentāriem. Protams, ka tie ir iesniegtie grozējumi ir uzlabojuši mana ziņojuma ideja, un es varbūt vēlētos pakavēties tie vairākiem no tiem uzsvaru uzskaitot kopīgas grozījuma jomas un runiet par šo pakotni kopumā. Runājot par juridisko ietvaru, ir pat kolēģi, kuri vēlētos redzēt direktīvu regulas vietā, un tas attiecās uz 32. grozījumu, 33. grozījumu arī tas parādās un līdzīgi. Un tomēr, kolēģi, mums ir jāapzinās, ka eksistē atšķirības starp dalību valstīm. Atšķirības tādā ziņā, kādā veidā un cik lielā mērā direktīva tiek īstenota dzīvēm. Un regula savukārt pieprasītu pilnīgu minimālā līmeņa harmonizāciju. Protams, mēs turpināsim diskutēt par šiem jautājumiem ar kolēģiem, bet pēc manām domām būtiskākais ir pakāpeniska pārēja uz risku novērtēšanas sistēmu. Ir tādi kolēģi īpaši no liberāļu grupas, kur vēlētos atteikties no šīs sistēmas, un tie ir veseli virkni grozījumu. Diemžēl es nevaru atbalstīt šādas idejas, jo es uzskatu, ka šī sistēma ir būtiskākā pievienotās vērtības nesēja, un tādējādi šī sistēma pamudinās transporta uzņēmumus atjaunot savu transporta līdzekļu parku un piedāvājot uh, Tas atspoguļojas 77. un 78. grozījumā tā saucamo periodisko sistēmu pēc kāda noteikta laika perioda, bet man, šī, um, man šis skatījums nav pieņemams, jo drošības ceļiem pieprasa regulāras uh, pārbaudas. Divas kolēģis ir piedāvājušas, un tas ir 106. un 107. grozījumi, ir piedāvājušas nedaudz citu sistēmu. Un eh, arī tam es nevaru piekrist, jo tas vēl vairāk palielinās atšķirības starp atsevišķām dalību valstīm. Ir vesela virkni citu grozījumu, piemēram, Vortmans Kols kundze un Jensens kundze, un tas ir 93. un 148. grozījums. Šajos grozījumos doma ir harmonizēt tā saucamos periodiskos testus, pirms tiek harmonizēta risku pārbaudas sistēma. Jebkurā gadījumā tam vajadzētu notikt turpmāko piecu gadu laikā. Bet mums vēl ir iespēja to niansētāk izstrādāt. Nākamā grozējuma grupa, vismaz kā es to vēlētos sagrupēt, ir tas, ka smagās mašīnas tam ir jābūt pilnīgi vienmēr drošā stāvoklī. Grisbeks kundze ir iesniegus grozējumu numuru 43, diemžēl nevar to atbalstīt, jo kundze piedāvā neobligāto vadlīniju sistēmu, ka tādai tai vajadzētu turpināties arī nākotnē. Ja jau mēs vēlamies nodrošināt obligātas tehniskās pārbaudas un harmonizēt šādu pārbaudas sistēmu, tad mums ir arī jāatrunā, kādā veidā tiks pārbaudīts transporta līdzekļu svars. Un Trešā prioritāte bija minimāls harmonizācijas līmenis igadējām tehniskajām pārbaudēm. Es eh, varu piekrist priekšlikumam tādā ziņā, ka 5% no transporta līdzekļiem virs 3,5 tonnām. Šāda ideja ir reāla, bet diskusijas, protams, turpinās. Mēs varam turpināt runāt par regulas aptvērumu. Ferberkungs runā par 5% e, par to, ka transporta līdzekļi, kur ir reģistrēti vienā dalību valstī, bet daļa no konkrētā transporta uzņēmuma parka varētu būt reģistrēta arī kur citur. Ir vairāk grozījumu, kuras ir iesniegusi dažādas politiskās grupas, un tas ir par likumdošanas aktu aptvērumu mēs runāja, tajos runa iet par komerciāli izdevīgu rīcību, un tas ir 51. grozējums. Kā jau es pieminēju, tie grozējumi, kuri ir pret komerciā, komerciālu transporta līdzekļu iekļaušanu šajā regulā, par to mēs varam diskutēt. Un tomēr es uzskatu, ka arī tādas mašīnas virs 3,5 3,5 tonnām arī im, mm, ir zināms risks ceļu drošībai, un arī tās vajadzētu pakļaut tehniskajām pārbaudēm. Un tie ir 54 un 46 grozējums. Merskai kungs un Vandālen kungs un Vortmans Kols kundze ir iesniegus grozējums. Ir vēl viena grozījuma grupa par definējumiem un par definējumu pieregulējumiem. Mums ir jābūt tādai definīcijai, tādām definīcijām, kuras neizraisa šaubas, un kā jau Dālenkungs teica, par to mēs vēl turpināsim diskutēt. Mēs vēlamies izveidot tādu diskusiju, kas būs viennozīmīgi saprotama un kas tiešām veicinās drošības uz ceļiem palielināšanos, kā arī vidas saglabāšanu. Tā tad definīcija, kuras interpretācija būtu skaidra no jebkura viedokļa raugoties. Šeit svarīgi ir pieminēt arī neatkarīgu inspekciju nozīmi. Tāpēc Fosters kundzes grozējums numur 100 ir problemātisks, jo saskaņā ar šo priekšlikumu viens un tas pats inspektors, kuram būtu jāveic periodiskās pārbaudas, uh, šis eh, periodisko pārbaužu veicējs nodarbotos arī ar tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem. Mēs eh, turpināsim diskutēt par grozījumiem, piemēram, komisijas priekšlikums par obligāto desmit kilometru nobraukumu. Un eh, šobrīd ne visās dalību valstīs mobila, pār, mobila tehniskās pārbaudas vienība ir pieejama ir jāņem vērā arī geogrāfiskās atšķirības starp dalību valstīm. Visbeidzot vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kuri piedalījās gan diskusijās, gan arī šajā ļoti tehniskā dokumenta sagatavošanā. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, Savisors kundze par trešo daļu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Šī direktīva, ar kuru tiek eh, atrunāti transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti. Mm, šī direktīva ir vismazākā no visām trim, un arī iesniegto grozījumu skaits ir pietiekami neliels. Un tomēr es nevēlos eh, tikai un vienīgi skatīties uz komisijas priekšlikumu. Manā ziņojumā es vēlētu, es jau to esmu atspoguļojusi, bet tagad mazliet pieskarsimies grozījumiem. Devītajā grozījumā tiek mazliet pamainīts eh, teksts, teksta formulējums ir nedaudz savādāks, bet eh, es vēlējos pajautāt, kam tad tas ir domāts. Angliski, eh, angliskais teksts ir pārtulkots igauniski nepareizi, un eh, ja tiešām igauniskais tulkojums kļūs par oficiāli apstiprināto direktīvas tekstu, tad būs ļoti liels nesaprašanās. 10. un 11. grozējumi. Abi šie grozījumi runā par elektronisko datu bāžu izveidošanu, par datu ievadīšanu datu bāzēs un par to, kā dalību valsts varētu izmantot šādas datu bāzes. Varu atbalstīt šo ideju, bet neatbalstu Bredburnu kungu iesniegto grozījumu numur 12, jo uzskatu, ka komisija ir nākus klajā ar ļoti labu ideju, jau runājot par ceļu drošības pakotnes visiem aspektiem. Un eh, uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs neļautu tādiem transporta līdzekļiem, kuri nav adekvātā tehniskā kārtībā braukt par mūsu ceļiem, bet tas nenozīmē, ka šie transporta līdzekļi ir jānodod lūžņos. Uh, šādi transporta līdzekļi pēc izietas tehniskās apskats var parādīties atkal uz ceļiem, ja viss ir kārtībā, un šādi transporta līdzekļi nebūtu vēlreiz jāreģistrē kā jauni vai atkārtot nopirkt, un Bradburn kunga priekšlikums to izslēdz. Varbūt kaut ko nepareizi sapratu, un Bradburn kungs varētu paskaidrot, ko viņš ar to domāja. Nākamais, 13. grozējums arī man neapmierina, jo tur ir tas pats princips svītrošana no reģistra, jeb atsaukšana no reģistra. Tas nenozīmē, ka būtu jāuzsāk jauns reģistrācijas process, ja kaut kas tiek reģistrēts atkārtot. 14. grozījums tajā nedaudz atspoguļojas, tajā mēs jau ieejam juridiskā dienesta laucijā. Certifikāta um, atsaukšana vai atcelšana, tas ir juridiskā dienesta kompetencē. 15. un 16. grozījums, tur eh, vairāk ir valodnieciskas dabas grozījumu un domāju, ka mums izdosies rast kompromisu par to. 16. un 17. grozījumi ļoti neviennozīmīgi vērtējumi, jo no vienas puses piektajā punktā patiesībā nezinu, kas ar to ir ticis domāts. Nav nekādas nozīmes to vēlreiz uzsvērt. 18. grozējums nevar to atbalstīt to pašu iemeslu dēļ. 19. grozējums. Tiešām eh, teksts ir labāks nekā sākotnējais 20. un 21 Es varētu tos akceptēt, jo šie apgrozījumi nāk klajā ar papildus informatīvo svaru tekstā un tiešām padara tekstu skaidrāku. 22. grozījums. Tik augums iesniegtais. Tāpat kā manis iesniegtais grozījums numur 5, un 23. grozījums arī tik augu kundze iesniegusi. Vispārīgos vilcienos to atbalstu, un tomēr man ir zināms šaubas, vai dalību valstis būs spējīgas sagatavot datu bāzes lietošanas kārtībā uz 16. gada 31. decembri. Es nācu klajā ar priekšlikumu, ka reģistrācijas certifikātam vajadzētu būt A7 izmērā jo visu informāciju mēs varam apkopot tik mazā kartiņā. Mani dokumenti ir Igaunijā, bet manā valstī visa informācija ir šādā A7 kartiņā. Tur visu ir iespējams uzrakstīt. 25. grozējums ir tāds pats kā manas iesniegtais grozējums numur 8, bet ir nedaudz formulējums pamainīts. Tas no manas puses būtu viss. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur piedalījās šā dokumenta sagatavošanā. Liels paldies visiem, kur iesniedz grozījumus. Mums ar Bratburnu kungu, kā jau teicu, būs drusku jāparunā, bet esmu ļoti apmierināta ar mūsu paveikto. Paldies! Okay, thank you. I... Paldies! Es tikai vēlētos iziet cauri runātāju sarakstam, un ja kāds vēlētos uh, pieteikties, sakiet man to. Ant, uh, Mr. Benjon. Mrs. Foster, Mr. Ertug, Mr. Kanchan, Mr. Perker, Mrs. Griesbeck, Mr. Cock, and Mr. Ferber. Hang on, hang on. Okay, okay. Labi. Jā, papildināšu sarakstu. Bredbērnu kungu arī iekļaujam, lai viņš eh, neaizved viņu ar ārējiem Labi. Groša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentiem un eh, citi droši vien pieskarsies citiem tematiem, jo īpaši Kūna kunga ziņojuma sakrā es par to galvenokārt gribētu runāt. Un varētu pateikt principā, ka es domāju, ka šī likumdošana, kuru mēs šeit eh, pielāgojam, ir ļoti cilvēkiem tuva un mums būs jāizskaidro cilvēkiem šeit pievienotā vērtība un nevis uh, jārunā par tiem jauniem noteikumiem, ko gribēsim uzspiest cilvēkiem. Priekšlikumi, kas tika izteikti un kas tagad tiek apspriesti, manuprāt, iet labā virzienā. Es personīgi šo te, uh, tematu par tās augto automašīnas pasi uh, um, piedāvāju, tātad tas būtu tāds kā identitātes dokuments, kas var sniegt pareizu informāciju par nobraukumu un uh, var arī informēt par uh, lielākajām negadījumiem, kuros uh, ir cietis automobīls, jo tā ir tā informācija, kas uh, pārdodot automašīnu tālāk, uh, tiek vai nu sniegt neprecīzi, vai tiek noklusēta, un š, šeit, eh, Eiropas mērogā, ja mēs varētu šeit paplašināt, eh, pastiprināt informācijas apmaiņu, tad tā būtu ne tikai cīņa pret krāpniecību, bet arī pievienotā vērtība pašiem pilsoņiem. Administratīvais sloks nav nemaz tik liels, ja to tā salīdzina ar kontrolēm, kas tik un tā ir jāveic katram automobīlim. Visi zinām, ka ikdienā var parādīties problēmas automašīnām un nevajadzētu tagad uh, uzspiest kaut kādu dogmu, pēc cik gadiem vai kilometriem jāveic pirmā apskata, bet, nu, jābūt tomēr noteiktam līdz uh, kaut kādam, uh, pēc kaut kāda laika es piedāvāju 160 tūkstoši, tāpat kā komisija. Um, bet uh, tas, ka visur ir jāievieš šīs pārvaldes, tas ir jānosaka. Un par šo te pārbobežu uh, raksturu to nevajadzētu aizmirst. Uh, Un tur arī atgriežas šī ideja par automašīnas pasi, lai to pārbodot, pārdodot arī pāri robežām, būtu šī pasa, kur ir visa informācija. Es domāju, ka arī pašām valstīm ir interese to ieviest. Un tagad pēdējais punkts - servisi, automašīnu labošanas darbnīca. Es domāju, ka mums ne tikai šī te tradīcija, uh, bet arī eh, pieredze, kas ir valstīs, eh, kur eh, gan viena tāpat darbnīca var gan pārbaudīt, gan labot automašīnu. Tur taču var noteikt minimālos kritērijus, nosakot pat ļoti augstus kvalitātes kritērijus, bet viens ir skaidrs, ka tas, ko dara servis un uh, Uh, pārbaudas iestāde, viņi vienmēr ļoti nopietni attiecas pret savu darbu, jo viņi zina, ka ja viņi šo licenci pazaudēs, tad tas arī ir viss, tas ir gals viņu, viņu uzņēmumam. Paldies! Mr. Alkadroj. Paldies, nākamais runātājs. Alkadroj kungs. Paldies, runāšu angliski, jo atsaukšos um, uz šo ziņojumu no Deboras puses, kā jūs zināt, viņa nevar būt šodien klāt. Īsumā Mēs eh, varam atzinīgi vērtēt eh, šo ziņojumu, jo šeit ir būtiski aspekti, kā piemēram eh, tehnisko transporta līdzekļu harmonizēšana. Tāpat arī varam izcelt to, ka dalībvalstīm, kurās ir augsts standarti, nevajadzētu samazināt šo standartu, ko mēs pilnīgi noteikti atbalstām. Uh, un atbalstam arī jūsu viedokli tajā, ka tas būtu jāsaglabā kā regulamiskā direktīva, kas attiecas uz um, laika grafiku. Atšķirīgās grupās ir atšķirīgas nostājas, taču galvenā pamatnostāja būtu tā, ka mums būtu 4, 2, 1, 1, kā piedāvā komisija, būtu mums pieņemamākais variants. Kas attiec uz motocikliem, mēs uzskatām, arī dzinu, ka tie būtu jāiekļauj priekšlikumā, taču varbūt vajadzētu aplūkot eh, Bernadetes Vienjo um, grozījumu. Proti, ka uh, transporta līdzekļiem, kas ir izmantot ilgāk nekā trīs gadus, būtu jāiziet šie obligāti, obligātās apskatas. Kas attiecas uz pārējiem transporta līdzekļiem, ja tie tiek reti izmantoti, tad um, rastos liekas. Uh, birokrātiskais sloks un um, lieka izdevumi. Līdz ar to vajadzētu pārdomāt atsevišķas kategorijas, kuras nevajadzētu iekļaut šajā aptvērumā. Definējot uh, tehniskās apskates, um, pilnīgi noteikti vajadzētu atsaukties uz Olga ziņojumu un vajadzētu nonākt pie viena jēdziena, kas attiecas uz um, uh, lauksaimniecības transportu, kas nepārsniedz 40 km stundām, mēs eh, šobāmies, um, vai būtu iespējams eh, iekļaut šo kategoriju. Tādēļ mēs eh, labprātāk to izslēgt no aptvēruma, izņemot tos transporta līdzekļus, kas tiek izmantot uz sabiedriskiem ceļiem un komerci nolūkos. Kas attiecas uz inspektoriem, tātad šeit ir um, atsauce uz minimāliem standartiem, taču dalībvalstīm pilnīgi noteikti vajadzētu uh, varēt um, pārsniegt uh, šos komisijas noteiktos minimālos standartus. Un visbeidzot par vēsturiskajiem spēkratiem piekrītam ziņotāju pieejai. Es ceru, ka mēs varēsim atrast um, labu definīciju, kā definēt um, šo vēsturisko spēkratu. Vēl pāris lietas. Pilnībā piekrītu Matijai teiktajam Mums pilnīgi noteikti nevajadzētu pārāk zem novērtēt um, risku, kāds rastos uh, krāpjoties ar nobraukuma rādītājiem. Tas ir visnotaļ bieži krāpšanās veids, un um, mums vajadzētu ņemt vērā to, izveidojot uh, šīs um, automašīnu un transportlīdzekļu pases, jo transportlīdzekļiem. Um, vēsturi un dzīves ciklu ir daudz grūtāk uh, noteikt, ka tas ir ticis importēts. Līdz ar to pilnīgi noteikti vajadzētu nodrošināt to, lai šie odometri rādītāji būtu uzticami. Līdz ar to mēs atbalstām šo ideju, un mēs uzskatām, ka tā vajadzētu būt šajā ziņumā. Lies, lies paldies par labo sadarbību. Nākamais runātājs. Baņana kungs, paldies! Tā kā iepriekšreiz mēs runājām par šo jautājumu, tad um, galvenā problēma bija tāds tehniskās apskates um, pārbaudas centru un autoservisu struktūra un šī uh, tehniskās uh, apskates sistēma. Es uh, priecājos, ka Kūna kungs ir. Um, apsvērs arī iespējas, kā mēs varētu nonākt pie kompromisiem šajos eh, problemātiskajos jautājumos. Taču tātad atgādina, ka mums bija vairākas eh, grūtības un eh, piezīmes šajos jautājumos. Ir valstis, kurās ir šī integrētā sistēma, un tā, tajās ir vislielākie drošības rādītāji uz ceļiem. Ir valstis, kurās ir nodalītās sistēmas. Um, un tur savukārt um, ir šī cenu konkurence tehniskās apskats jautājumos, un tur savukārt šie standarti ceļdrošības jautājumā ir kritušies, un tas mums būtu obligāti jāņem vērā. Kas attiecas uz integrēto sistēmu, tā ir arī daudz vairāk lietotājiem draudzīga sistēma. Jo lietotāji, viņiem tas aizņem tikai pāris stundas, līdz ar to viņiem daudz vieglāk atrast laiku lai veiktu šo tehnisko apskati. Tātad tā ir gan droša, gan lietotājiem draudzīga sistēma. Līdz ar to tie, kuriem ir pieraduši pie nodalītās sistēmas vai tie, kuri ir pieraduši pie integrētās sistēmas, es domāju, ka pilnīgi noteikti nevajadzētu mēģināt piespiest vienus vai otrus pielāgoties, vajadzētu atrast iespēju visiem pastāvēt līdzās. Kas attiecas uz piekabēm, piekabēm ir piekabju veidi, kuri varbūt nebūtu jāiekļau šajā aptvērumā. Pilnīgi noteikti varam teikt, ka komisija nav nodrošinājuši nodrošinājis pierādījums par to, ka mazo piekapu tehniskie eh, defekti pakļauj ceļu satiksmes dalībniekus eh, bīstamām situācijām. Protams, eh, cita, cita lieta būtu par lielajām komerc transporta piekabēm. Kas attiecas uz nobraukumu, nobraukums pilnīgi noteikti ir kļuvis par būtisku problēmu. Varētu pat teikt, ka tā vienmēr bijusi būtiska problēma jo šeit ir diezgan liels potenciāls, um, kurām mums vēl vajadzētu sasniegt progresu. Gan izmaksu, gan birokrātijas ziņām. Es domāju, ka šeit būtu iespēja rast uh, kompromisus, sevišķi runājot par traktoriem un piekabēm un vēsturiskajiem spēkratiem. Un es uh, gaidīšu diskusijas turpmākajās nedēļās. Paldies! Paldies, Durāns kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pāris piezīmes vispirms par uh, pirmo kūna kunga ziņojumu par um, tehniskajiem apskatiem. Mēs esam nākuši klajā ar uh, veselu virkni grozījumu un mēs uh, tātad vēlētos rezumēt pamatdomas. Pirmkārt, uh, nevajadzētu samazināt komisijas piedāvātās. Uh, ambīcijas, proti 4, 2, 1, 1, jo mēs uzskatām, ka tas līdzās ikgadējiem uh, uh, eh, ikgadējām apskatēm pārsniedzot 160 tūkstošus nobraukumu kilometru, uh, pilnīgi noteikti būtu jāsaglabā. Otrais uh, punkts būtu tas, par ko uh, nu pat runāja kolēģis uh, par šīm tehniskajām apskatēm. Un mums ir kompromiss priekšlikums, kas reizē varētu apmierināt um, tos cilvēkus, kas strādā uh, autoservisos um, un tehniskās apskates centros, tātad nav nepieciešams nodrošināt atsevišķus tīklus, taču ir aizliegums izmantot vienu un to pašu tehniskās apskates centru viena gada laikā. Tātad, tad, lai te nerastos sajukums starp uh, autoservisu un starp uh, inspektoru, tātad nevajadzētu būt šeit šim interešu konfliktam. Treškārt Runājot eh, par eh, emisijām, arī tas būtu jānosaka un nebūtu pilnīgi noteikti jāpļaus tikai uz to aparatūru, kas to analizē pašā transporta līdzeklī. Vajadzētu iekļaut arī tātad eh, CO2 emisiju un skaņas emisiju testēšanu. Tajā pašā laikā nevajadzētu palielinot uh, šīs uh, kontroles apjomus, uh, tam nevajadzētu nekādā veidā negatīvi ietekmēt lielo kravas transporta līdzekļu kontrolēšanu, jo ļoti bieži tās ir tās pašas iestādes, kas veic šo vides pāraudzību un lielo transporta līdzekļu kontroli. Līdz ar to tam pilnīgi noteikti nevajadzētu nekādā ziņā negatīvi ietekmēt šo kravas pārvadājumu, transporta līdzekļu testēšanu. Uh, Tātad tāda būtu mūsu attieksme un mūsu nostāja par šo ziņojumu. Cerams, atradīsim kompromisu. Paldies, Durānas kundze. Tagad Fosters kundzei vārds. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Vispirms komentārs par kūna ziņojumu un pēc tam arī par otru Senovas kundzes ziņojumu. Uh, Es neiedziļināšos detaļās, paldies Dievam, taču pāris vispārējā lieta. Mēs nesam mainījuši mūsu nostāju, proti šie abi dokumenti, tiem vajadzētu būt um, direktīvām, nevis regulai, un mēs pilnīgi noteikti nesam mainījuši sev uzskatu šajā jautājumā, kas attiecas uz pamat jautājumiem par uh, šiem inspektoriem tehniskās apskates centriem un um, autoservisiem. Mēs neesam mainījuši savu viedokli. Mums ir 22 tūkstoši mazie uzņēmumi un 15 tūkstoši inspektoru. Inspektoriem tātad ir um, jānosaka un jāpārbauda daudz un dažādu lietu. Taču, ja mēs uh, apgalvojam, ka veicot šo apvienošanu, tie nav spējīgi objektīvi izvērtēt šos rādītājus, tad tas ir ārkārtīgi muļķīgi, jo šie cilvēki ir profesionāļi, viņi ir godīgi un viņi ir nodrošinājuši ļoti labu tehniskās drošības līdzekli, līmeni apvienotajā karalistē. Mēs pilnīgi noteikti esam par šādu sistēmu. Tieši tāpēc tā ir jābūt direktīvai, lai šeit būtu arī subsidiaritāte dalībvalstīm. Runājot par vēsturiskajiem spēkratiem. Uh, tā, e, te, protams, jau vajadzētu par to diskutēt. Runājot par reģistrēšanu, mums ir ļoti laba DULC sistēma. Tas e, nav pārāk e, birokrātisks pārāk liels lokus no birokrātiskā viedokļa. Un mēs nevēlamies mainīt šo sistēmu, kāda pastāv pašlaik apvienotajā karalistē reģistrēšanas ziņā. Tā ir sistēma, kas ārkārtīgi labi darbojas un nav nekāda pamata to grozīt. Taču, ja ir valstis, kurās ir cita sistēma, tad apvienotā karaliste to arī var pieņemt. Runājot par delegētajiem aktiem, mēs uzskatām, ka mēs nevēlamies eh, deleģēt eh, jautājumus, eh, ņemot vērā to nozīmību. Mēs, runājot par priekšlikumu noraidīšanu, būsim drīzāk neitrāli, jo mūsu valstī ir ļoti labas sistēmas, kas ļoti labi darbojas. Tātad tas būtu par periodiskajām tehniskajām apskatēm. Runātāja lūdzu klusuma zālēm. Uh, Tātad runājot par šīm tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem, es jau minēju nu, pat vairākas lietas, kas attiec arī uz šo jautājumu. Ja mēs paplašinātu aptvērumu, nu, tas mums eh, dara lielas bažas. Jo, ko tad, kā tad rīkosies mūsu inspektori? Kā norisināsies viņu darbs? Jo ir jāpārbauda arī smagie transporta līdzekļi. Tātad te ir pilnīgi noteikti jāizstrādā līdz galam šis priekšlikums, um, pirms mēs paplašinām šo aptvērumu. Līdz ar to mēs nevēlētos iekļaut šos um, uh, aspektus aptvērumā. Ja mēs runājam par uh, visu dokumentācijas uh, jautājumu, Es eh, neuzskatu, ka te vajadzētu šādu formulējumu, kāds tas ir pašlaika. Par eh, to mm, dokumentu glabāšanu drošā vietā, te ir teikts, eh, ka tie ir jāglabā pašā transporta līdzekļa salonā, taču transporta līdzekļi tā, taču var nozakt, un tādā gadījumā dokumenti pilnīgi noteikti nebūs drošā, ne, nebūs drošā vietā. Tālāk runājot par riska novērtējumu sistēmu. Uh, Mums ir ļoti laba riska novērtējuma sistēma, kas ļoti labi darbojas, un mēs nekādā gadījumā nevēlamies to jau kādā veidā grozīt vai samazināt. Kas attiecas uz uh, inspektoru ierobežojumiem, proti apvērumu samazināšanu attiecībās to, kas viņiem būtu jādara. Nē, mēs uzskatām, ka mūsu inspektori strādā ļoti labi, tiem ir skaidrs, kas ir jādara, un um, mēs nevēlētos uh, jau kādā veidā grozīt eh, to, kas pašlaik eh, viņam darāms. Tas pats attiec arī uz pielikumu. Jebkurā gadījumā liels paldies eh, referentiem par lielu smago darbu un paldies par man doto vārdu. Paldies! Ertuka kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties Kūnas kungam par labo darbu, ko viņš ir līdz šim paveicis kolēģi. Es domāju, ka Um, runājot par divu un trīs riteņu um, transporta līdzekļiem, mums jāapzinās, ka tas tomēr ir liels risks, vismaz paraugoties uz statistiku. Tie ir tie, kas ir arī bojāgājušo vidū šie šoferi. Un tāpēc, es domāju, ir piemēroti, ka šie transporta līdzekļi arī tiek kontrolēti. Un neatkarīgi no tā, vai ar šiem divriteņu transporta līdzekļiem var braukt ar 80 vai 200 km ātrumu stundā, uh, tik un tā, eh, vienalga kāds ir ātrums, tie var tik un tā būt bīstami. Kūnas kunga priekšlikums par vēsturiskajām automašīnām, manuprāt, tas ir labs priekšlikums. Protams, priekšnosacījums ir, ka vēsturiskie automobīļi tiek tā arī definēti, lai tos nevarētu apiet šos noteikumus un iekļaut šeit eh, mašīnas, kas nav vēsturisks. Es atbalstu Kūnas kungu paredzēt 4-2-2 regulējumu šo intervālu ziņā, kas attiecas uz kritiskāko punktu vai strīdīgāko punktu attiecībā uz to, vai vajadzētu nodalīt šīs uh, servisa iestādes no kontrolveicošajām iestādēm. Es domāju, ka šeit visā Eiropā nevajadzētu noteikt vienus noteikumus. Ja nevarēsim atrast vienotu risinājumu, tad tas nav jādara. Es arī domāju, ka šo ISO normu 17020 eh, varētu izmantot tādu kā trīs pakāpju sistēmu, un es izlasīju vēlreiz šo teikumu, proti, ka dalība valstis C tipa procedūrā trešajā pakāpē var izlēmt pašas, cik tālu tās eh, vēlas paredzēt šo četru acu principu vai nevēlas to paredzēt. Es domāju, tas būtu tāds kompromiss, manuprāt, kas eh, varētu būt pieņemams visām pusēm. Noslēgumā vēl viens punkts, kolēģi, kas ir ļoti svarīgs, proti, lai pārbaužu veicēju kvalifikācija neciestu šīs likumdošanas dēļ. Tur ir jābūt augstai kvalifikācijai un to nedrīkst vājināt. Visā citādi paldies par Kūnas kunga darbu. Thank you, colleagues. I've still... Paldies, kolēģi. Vēl joprojām ir 11 runātāji paredzēti, plus komisija, plus 3 referenti, kuriem būs jāatbild. Tātad būs ļoti jauki, ja jūs varētu izteikties uh, precīzi un neatkārtot to, ko teica iepriekšējā Kančankungs. Grazie, prezidente. <clears throat> Grazie, itrēļa tur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties visiem trim referentiem. Mums ir trīs ziņojumu priekšlikumi. Mēs runājam par divu regulu priekšlikumiem un vienas direktīvas priekšlikumu. Es uzskatu, ka, ja mēs vēlamies ievērot subsidiaritātes principu šajos jautājumos, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai īpaši tas attiecās uz regulas priekšlikumu par transporta līdzekļu tehniskajām pārbaudēm, kūna ziņojums, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis likumdošanas akts tika pieņemts kā direktīva. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mums ir um, jāņem vērā, jārespektē un noteikti jādarbojās uh, saskaņā ar tiem noteikumiem, kur ietekmē mūsu darbu, bet uh, kas darbojās dažādās dalību, valstī, dalību valstīs. Vēl uz Kūna kunga ziņojuma attiecās eh, arī tas, ka mums ir jāņem vērā arī MVU prasības un darbības modelis. Mēs daudz un bieži runājam par to, ka vēlamies veicināt un atvieglot MVU dzīvi. Un eh, ja mēs pieņemam šo likumdošanas aktu tā patreizējā redakcijā, tas nozīmē, ka lielie pārobežu uzņēmumi apēdīs mazos. Un kas tad paliks pāri no MVU? MVU ir Eiropas ekonomikas pulsējošā sirds. Un eh, kur tad mums ir drosme? Mēs runājam par tā saucamo decentralizāciju, Un e, kurā brīdī mēs iestāsimies par maziem ģimenes uzņēmumiem, kuri, kā jau teicu, ir Eiropas Savienības ekonomiskais dzinējspēks? Subsidiaritātes princips vēlreiz un atkal. Mazie un vidējie uzņēmumi, ņemsim tos tomēr vērā. Paldies! Grisbeks kundze. Merci, euh, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es Centīšos runāt īsi un mēģināšu neatkārtoties. Iepriekšējo pārunu laikā par grozījumiem es uzsvēru to, ka šīm tehniskajām apskatēm nevajadzētu būt diskriminējošām un dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt to, lai nebūtu nekādas diskriminācijas pret vadītāja izcelsmi vai transporta līdzekļu izcelsmes valsti. Līdz ar to es varu atsaukties uz Analovas eh, kundzes eh, ziņojumu. Ir kolēģi, kas, eh, vajadz, kas piedāvā padarīt šo riska līmeņu kla mm, klasifikāciju par brīvprātīgu, jo tā varētu būt diskriminējoša. Būtu visnotaļ sarežģīti tai darboties, jo mums ir vajadzētu tad starptautiskas datu apmaiņas bāzes, taču mums tāda nav. Otrakārt, ir kolēģi, kas vēlētos atkāpes uh, uh, piekabēm mazāk par 500 kg. Mans grozījums uh, arī iet šajā virzienā, jo ir likumdošana, kas Vīnas um, konvencija, kas paredz šādas atkāpes un atvieglojums piekabēm, kas ir tātad mazāk par 500 kg. Ir kolēģi, kas ļoti uzsver traktoru tehniskās apskates eh, jautājumus, taču varbūt vajadzētu mm, izvairīties no kļūšanas smieklīgiem Eiropas eh, cilvēku acīs, jo ir valsts ļoti daudz eh, cilvēku, kas uzskata, ka tomēr tas ir pārspīlēti. Treškārt, Durānas kundzes grozījums līdzinās manis piedāvātajam Proti būtu jākontrolē arī transporta līdzekļa veiktās emisijas. Te varu atsaukties uz NOX sistēmu 121. Un šeit varu atsaukties arī uz kolēģa teikto. Un pilnīgi noteikti ne, nevaru uh, pieņemt uh, komisijas piedāvāto uh, tiešo, šo tiešo saistību un tas, ka būtu jānorāda specifiska distance starp šo kontrolas centru un tehniskās apkopes, ja autoservis centru, tas varētu radīt pārāk lielas grūtības, jo, ja būtu atsevišķi jāizveido papildu tehniskās apkopes, kontroles eh, tehniskās apskates centri, tad tas mm, pilnīgi noteikti būtu pārāk dārgs pasākums un tas nebūtu īstenojams. Es ļoti ceru, ka kompromisā tiks iekļauti eh, šie elementi un paldies, ka nepārtraucāt mani, kā tas allaž eh, notiek. Paldies! Paldies, Bredbun kungs! Paldies, priekšstādātāj kungs! Es pieturēšos savu komentāru izteikšanā tikai pie tā ziņojuma, kurai es biju ēnu referents proti par eh, reģistrāciju. Un eh, mēs eh, vēlētos redzēt visus trīs likumdošanas aktus kā direktīvas. Otrais, ko vēlētos pateikties, Savsārs kundas uzdotais jautājums par manas iesniegtajiem grozījumiem. Visticamākais, ka šie grozījumi ir tikuši nepareizi izprasti, Pēc manām domām, un tas, ko centos panākt, ir sekojošais. Nevajadzētu šīs regulas sagatavot eh, valodnieciskā pārāk priekšrakstošas. Un tad, ja mēs sākam iziet cauri katram atsevišķam punktam, ko darīt ar regulu un ko darīt ar atsaukšanu, tam jau vajadzētu būt dalību valstu kompetencē, ko darīt un kā tiem, kas strādā uz vietām. Apvienotajā karalistē mums ir tā saucamais paziņošanas termiņš, un, piemēram, ja mašīna vairāk netiek ar to nebrauc par ceļiem, tad eh, īpašnieks par to paziņo amatpersonām, iestādēm, un um, mašīna tiek izņemta no reģistra. Tas pats attiecās arī uz tehniskajām apkopēm. 12 mēneši, un ja nav iziet strikta tehniskā apkope, un ja nav certifikāts, ka mašīna ir braukt spējīga un labā tehniskā stāvoklī, tad nevar ar to braukt. Un e, visi šie aspekti ir savu apagēju sasnieguši manā grozījumā. Es vēlētos, lai dalību valstīm būtu lielāka teikšanas brīvība un lielāka elastība, kādā veidā īstenot direktīvas principus. Es pilnībā piekrītu savisāras pašas iesniegto grozījumu būtībai. Tajos visos ir atspoguļot labā grība, bet atkal, manuprāt, tie ir pārāk um, pārāk mātišķi norādot dalību valstīm, ko tām darīt un kā. Dalību valsts jau pašas vislabāk zina, ko praktiski konkrētajā dalību valstī dalīt, darīt obligāta apmaiņa ar datubāžu datiem. Tas ir vairāk politiski iekrāsots jautājums, un e, vismaz manas valsts valdība vienmēr pret to izturās kā vērsts pret sarkano lupatu. Tai sistēmai vajadzētu būt vairāk tomēr uz brīvprātīgas pamatiem. Dalība valstis tā tad. Uh, e, patur un pārvalda pašas savas datubāzes, un ja cita dalība valsts vēlas ko uzzināt no konkrētās datubāzes, tad dati tiek pieprasīti. Tas pats ir ar pasažieru datu apmaiņu. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar datu aizsardzības jautājumiem. Un priekšsēdētāja kungs, es vēlētos, lai datu apmaiņa notika tikai pēc pieprasījuma un nevis vienkārši pa labu un pa kreisi. Uh, Es vēlētos vēlreiz griezties pie savisāras kundzes un teikt, ka pēc manām domām nevajadzētu būt pārāk didaktiskiem. Iespējams, ka šos grozījumus mēs balsosim pēc tam atsevišķos balsojumos. Tātad, tie ir komentāri, kurus vēlējos teikt. Protams, kolēģi, mēs vēlamies, lai transporta līdzekļu reģistrācijas dati un reģistrācija būtu vienkārši tiem cilvēkiem, kur pārvietojas par Eiropas kontinentu, bet eh, mēs nevaram to visu padarīt pārāk birokrātiski. Paldies, priekšsēdētājs. Perkerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu atsaukties tikai uz Kūnskungu ziņojumu. Paldies viņam par šo ziņojumu. Un runājot par mērķiem, uh, ziņojumā mērķis taču ir panākt lielāku drošību ceļu satiksmē, un mēs zinām, ka saskaņā ar statistiku notiek negadījumi uh, tehnisku trūkumu dēļ, tie ir 10% no visiem negadījumiem. Bet ir ļoti atšķirīgas kontrolas sistēmas. Manuprāt, šeit svarīgi ir, lai uh, pārbaudes eh, būtu neatkarīgas un certificēti tiktu sniegtas, lai nodrošinātu drošību. Valstīs pārbaudas sistēmas ir atšķirīgas. Vienā valstī ir eh, kontrolas iestādes un servisi ir atsevišķi, citās valstīs tas ir kombinēti. Piemēram, Austrijā kontrolas iestādes un servisi uh, ir eh, vienas iestādes un eh, servisos attiecīgi um, zvērināti kontrolieri veids tehniskās apskates. Es nezinu, vai to varētu vērtēt negatīvāk nekā um, citās valstīs. Uh, piemēram, mums ir 2% negadījumu tehnisku iemeslu dēļ, tātad sistēma funkcionē. Uh, Un tas ir tieši tāpēc, ka kontrolieru neatkarība ir pilnīgi nodrošināta. Ir arī ļoti augsti sodi, kas draud viņiem, ja šī neatkarība netiktu uh, īstenota. Un tāpēc es esmu par to, lai ziņojumā tagad uh, netiktu sas, sagrautas funkcionējošas sistēmas tikai tāpēc, lai visa sistēma būtu Eiropā vienāda. Jo mērķis taču ir panākt lielāku drošību. Ja to varam pas, pa, sasniegt atšķirīgos veidos, tad to vajadzētu um, varbūt um, mm, paturēt prātā, nesagraujot pastāvošās sistēmas. Par 12. pāntu un 13. apsvērumu tur ir runa par uh, nodalīšanu. Uh, Uh, kā tas ir dažās valstīs. Tātad tur es domāju, ka nav saprātīgi to darīt, jo tas uh, pārtrauktu funkcionējošu sistēmu darbību un diez vai panāktu lielāku drošību. Un ja ir priekšlikumi par normēšanu, es principā neesmu pret normēšanu, jo tas var daudz ko labu dot, bet ja normēšana noved pie tā, ka uh, lielai daļai um, uh, kontrols procedūru ir jāmainās, jo, ja, piemēram, tikai uh, tiek teikts, ka tikai juridisks persons var veikt kontrols, tad uh, fizisks persons tiek izslēgts. Piemēram, tas nozīmē, ka tajās valstīs, kā arī Austrijā, kur mums ir ļoti uh, daudz tādi mazi individuāli uzņēmumi, jo juridiska persona uh, um, tā tad uh, nevarētu nemaz to darīt, uh, jo ļoti labi jau darbojas šī individuālajā kontroliera, un uh, taču nav mūsu mērķis sagraut šo sistēmu. Tāpēc gribētu lūgt kūna, kungam šos te uh, grozījumus par pilnīgo nodalīšanu vai normēšanu, balstoties uz šiem te kritērijiem, lai viņš to visu pārdomātu vēl un. Uh, paturēt prātā šo te galveno mērķi, kas ir drošība. Un ja drošību var sasniegt ar dažādiem veidiem, tad to vajadzētu turpināt Eiropas Savienībā tā arī darīt. Mr. Kok. Koha kungs. Jā. Vielen dank. Jā, paldies. Vispirms paldies uh, referentiem par uh, vārdi par Kūnas kungu ziņojumu un Savisāru ziņojumu. Es esmu par direktīvu. Lielā mērā tas dod uh, dalībvalstīm iespējas pašām izstrādāt kontrolas un testēšanas procedūras un pašām domāt, ko tad kontrolēt. Otrakārt, es principā esmu par to, lai tiktu nodalīta um, labošana un kontrolēšana. Uh, ir šī ISO 17020 norma, ko vajadzētu izmantot. Treškārt, jā, es ļoti labi varu pieņemt 422 priekšlikumu kā uh, kontroļu intervālu, bet uh, tas ir neapstrīdami, ka desmit un ilgāku laiku veci uh, automobīļi ir ar lielāku negadījumu risku, tāpēc esmu izdarījis tādu ļoti tālajošu priekšlikumu, piemēram, pēc desmit gadiem pilsoņiem pateikt, jūs varat labprātīgi uh, vest uz kontroli savu automašīnu, jo es zinu, ka uh, ne jau, ka viņi negrib kontrolēt cilvēku šīs automašīnas, bet viņi negrib maksāt par šiem kontrolēm. Tādējādi mēs varētu ietaupīt uh, līdzekļus, jo būtu mazāka negadījuma. Proti, ka mēs finansētu šīs pārbaudas tiem, kuri grib katru gadu pārbaudīt savus automašīnas. Ceturtkārt, tahometru manipulācijas, pret to noteikti ir jācīnās. Um, es domāju, ka automašīnas pasas metode ir piemērota šeit. Par savisārs kundzes ziņojumu tur man būtu vajadzīgs skaidrojums. Es neesmu īsti skai, pārliecināts, kā tas tiek atrisināts uh, no uh, apdrošināšanas un juridiskā viedokļa. Uh, kā tad cilvēks atsakās no atbildību. Šeit var būt um, kaut kādas problēmas, piemēram, ja es esmu atteicies no kādas automašīnas, proti pāreģistrējis to citu vārdu, tad es taču joprojām esmu atbildīgs par to, kas notika ar šo automašīnu tajā laikā, kad es biju tās īpašnieks. Ferberkungs, lūdzu. Jā, paldies. Es centīšos arī relatīvi īsi izteikties. Esmu ēnu referents no politiskās grupas par Senālovas kundzes ziņojumu. Uh, bet tur arī saikna ar Kūnu kunga ziņojumu. Un es piedāvāju uh, profesionālajām automašīnām paredzēt arī brīvprātīgu uh, kontroļu uh, ritmu uh, starp noteiktajām kontrolēm un saņemot attiecīgu certifikātu. Es domāju, tā ir saprātīga pieeja, un es pateic, būtu pateicīgs, ja Kūna kungs uh, to ņemtu vērā, un to varētu ņemt vērā arī uh, kontrolējot šīs automašīnas uz ceļiem. Proti, ja automašīnas īpašnieks dara vairāk nekā prasa likumdevējs un to arī saņem attiecīgi dokumentu par šo kontroli, tad viņam būtu tāda kā prioritāra attieksme, ja viņu pārsteidz kontroli uz ceļa. Tātad es domāju, ka um, tur, kur ir uh, kvalificētas eh, servisa darbnīcas, eh, tad šīs četrāts princips būtu jānodrošina, bet tur jādod arī iespēja strādāt sistēmām, kas jau ir sev pierādījušas. Tas būtu jāņem vērā. Runājot par kontrolēm uz ceļiem, nu, tur man atklāti jāsaka, ka tur man ir eh, liels iebildums pret šo risku gradācijas sistēmu. Tas var būt ļoti jauki, ja kādam tiek piešķirts zemrisks e, šis te marķējums, bet tas var būt problemātiski kādam, kas saņem augsta riska vērtējumu. Viņš nezin, kāds ir šis mehānisms un kā viņš var uzlabot savu uh, riska pakāpi. Un viņam taču visu laiku ir jāsaskars ar daudzām kontrolēm. Un uh, tad viņam nekāda prieka no tā nav. Viņš saskars ar gandrīz diskrimināciju. To vajadzētu varbūt tiešām pārdomāt. Piektais pāns uh, par uh, uh, šīm automašīnām. Tur nav vajadzīga kvota, bet tur ir vajadzīga kvota attiecīgi uz transporta apjomu, piemēram, Vācija, Luksemburga, Austrija Tur ir ļoti daudz ārvalstu automašīnas, un tāpēc šāda kvota, manuprāt, nav saprātīga, bet eh, te vajadzētu kaut ko vēl mainīt. Un tad vai tiešām uh, ir vienmēr jāvadā līdz oriģinālā automašīnas pase, vai varbūt uh, pietiek ar apstiprinātu kopiju, varbūt, ka labāk būtu, ja oriģināls glabātos uzņēmumā un šoferim dot līdz apstiprinātu kopiju. Uh, Un tad es domāju, ka desmitais pāns uh, tur vēl vajadzētu uh, attiecīgas uh, izmaiņas veikt uh, attiecībā uz pārbaudēm, ja tur tiek konstatēti um, trūkumi un uh, tas nozīmētu tālāks pārbaudas, tas būtu arī jāiekļauj kontrols katalogā. Vāma. Thank you, Chair. <clears throat> Just... Sarvamā kungs. Paldies! Es vēlos savu balsi iejaukt to cilvēku, kuri, kuri pievienojās idejai par direktīvām. Mums ir jārespektē subsidiaritātes un dalību valstu neatkarības princips. Bet ir vēl viens cits aspekts, kuru nedzirdēju šeit nevienu pieminam. Un man pārsteidz, kāpēc? Es uzskatu, ka informācija un statistika, kas šobrīd ir pieejama par motociklistu situāciju uz ceļiem, un tā ir ļoti pārliecinoša. Kāpēc es paceļu jautājumu par motocikliem? Es e, neredzu, ka būtu tiktu ievērota ārkārtīgi strikta nostāja attiecībā uz motocikliem. Iespējams, ka tas ir ar nolūku, un tomēr es vēlētos zināt sīkāk, kāpēc. Pretējā gadījumā vēlētos uzteikt visu referentu paveikto. Paldies! Tikau kundze lūdzu! Paldies! Prieksēdētāja kungs! vēlētos pieminēt sekojošo. Motocikli ļoti bieži, pārāk bieži ir iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, tāpēc es atbalstu ideju, ka arī motocikli būtu regulāri tehniski jāpārbauda. Un tagad nedaudz par Savisāras kundzes ziņojumu. Es esmu S&D politiskās grupas ēnu referente. Mēs vēlētos redzēt tehnisko pārbauju starptautiskās atzīšanas principu, proti, ka vienā dalību valstī veikta tehniskā pārbauda tiktu elektroniski reģistrēta un tiktu atzīta vai būtu pieejama citā valstī esošai kontrolas iestādē. Dalību valstīm ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu izveidot šādi elektroniskie dalību valstu reģistri, kuri būtu savā starpā savietojami. Uh, Tagad runājot par reģistrācijas certifikātu, par formu, par saturu, par prasībām. Es e, nezinu, vai divos grozījumos pieprasītas konkrētas formas ieviešana, vai tas būtu A6 vai A7, kā šeit izskanēja. Es nezinu, vai tas ir būtiskākais. Personīgi es uzskatu, ka būs ārkārtīgi grūti to saharmonizēt visā Eiropas Savienībā. Uh, Ja mēs pieturamies pie patreizējā formāta, un šobrīd likumdošanā ir atrunāts, ka formai ir jābūt mazākai kā A4. Tas ir pietiekami, un tagad 13. un 14. grozējumi ir ārkārtīgi svarīgi pamainīt definīciju par reģistrācijas certifikāta atsaukšanu vai e, pasludināšanu par nespēkā esošu. Mums ir jārunā par to, kā to izdarīt. Es pieprasīšu dalīto balsojumu vai arī ar citu ēnu referentu atbalstu vai arī ar referentu atbal, referents atbalstu. Iespējams, mums izdosies panākt komplim, kompromisu, lai definīciju mums izdotos iestrādāt jau pašā tekstā. Un tagad par reģistrācijas certifikāta anulēšanu antīkajām automašīnām. Tam ir nepieciešams ilgstošākas debatas, jo tiešām antīku automašīnu atrašanās uz ceļiem var likt uz riska drošību, ja uz ceļa atrodas arī citas automašīnas, bet um, es nezinu, vai tam vajadzētu pieprasīt jaunu reģistrāciju. Un tagad par 3A, 3A grozījums, tur iesniedz referents. Uh, pirmajā pielikumā es nevaru atrast jūsu atsaucu, uz kurien tas ir, uz kurien tas ir domāts. Iespējams, ka referents varētu mazliet paskaidrot, kur šos elementus vajadzētu redzēt ierakstītus. Atbalsts šo ziņojumu lielisks, un esmu pārliecināta, ka pēc viedokļa, ka pēc balsojuma mums būs viedoklis, kas būs pieņemams visiem. Rikēkungs. Uh. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Īsi divas piezīmes. Pirmkārt, runājot par ceļu drošību un runājot par informācijas apmaiņu, par labās prakses apmaiņu un rekomendācijām. Mēs šeit varam konstatēt ļoti liels atšķirības dalību valstu vidū. Un te neapšaubām runa ir par subsidiaritāti. Uh, Tādēļ no regulas pārējot uz direktīvu mēs pilnīgi noteikti atvieglot arī pārunas ar padomi, kas pilnīgi noteikti nepiekrīt regulas eh, formātam. Tā ļoti nopietna joma, jo kādēļ gan mēs nevarētu izstrādāt eh, Eiropas līmeņa regulatīvu ceļu satiksmes noteikumu kopumu. Runājot par eh, motocikliem un divu vai trīs riteni, riteņu motorizētajiem transporta līdzekļiem, šeit mēs varam atsaukties uz eh, pētījumiem, kas ir veikti šajā jomā, un tie pierāda to, ka nav pa, pa, nepalielinās um, satiksmes negadījumu skaits, uh, ja tajā ir iesaistīta šāda veida transporta līdzekļi. Tātad risks nav lielāks, ja vien runa nav par tiešām kādiem tehniskiem defektiem. Tātad paši par sevi šie transporta līdzekļi nesastāda bīstamākus uh, ceļu satiksmes, uh, bīstamākas situācijas. Tātad šeit būtiski runāt par dalībvalstu subsidiaritāti, par dalībvalstu spēju izvēlēties uh, vai iekļaut vai neiekļaut motociklus eh, šajā aptvērumā un kā rīkoties gadījumā, ja tiek eh, importēti vai mm, iebrauc no ārvalstīm kādi mm, motociklu lietotāji. Es domāju, ka šeit mēs varētu rast kompromisus. Paldies. Brasta kungs. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos atsaukties uz abiem ziņojumiem gribētu pateikties abiem referentiem. Unas kunga dokumenta sakarā vēlētos teikt, ka piedar pie tiem, kas um, pārāk liels perfekcionisms um, nāk tikai par ļaunu. Mums ir nodalīts uh, tīkls, tātad divi dažādi tīkli eh, kontrolēji un eh, tehniskai apkopēji, un tas darbos ļoti labi, un tas tā arī būtu jāsaglabā. Es domāju, ka mums nevajadzētu grozīt sistēmu, kas jau tā darbojas labi, tāpat arī nevajadzētu mainīt sistēmu, kas eh, kontrolē transporta līdzekļu emisijas. Šādas kontrolas sistēmas emisijām jau ir šajos pārbaudas centros, un um, Tas ļoti labi darbojas. Ja mēs kaut ko grozīsim, tad cilvēki, kas strādā šajos amatos, zaudēs darbu. Jau uh, tika runāts par atsevišķiem grozījumiem. Kolēģi iesniedz 92. grozījumu un citus. Tātad runāt par šo 5% līmeni, kā uh, kontrolas minimumu, nevis 3%. Tas nozīmē to, ka kontroles, eh, jeb ja pāraudzības jomā, tātad šeit būtu vairāk darba vietu. Manuprāt, 3% būtu labs līmenis, taču mēs varam pieņemt arī 5%, ja ir šāda vēlme. Ja mēs eh, kontrolējam uzņēmumu, kam ir lielāks riska profils, tad tur varētu būt brīva sistēma atkarībā no situācijas. Tā būtu sistēma, kurā Inspektors izvēlētos, kuru uzņēmumu kontrolēt, kuru nekontrolēt, un šiem uzņēmumiem tātad būtu šajos uzņēmumus tiktu kontrolēti atsevišķi operatori un citi atkal netiktu kontrolētu. Tātad šāds ir piedāvājums, taču, manuprāt, tas būtu ļoti bīstams uh, ar, rezultāts šādā gadījumā. Tad risks būtu ļoti liels, jo garām paslīdētu potenciāli e, bīstami transporta līdzekļi. Uzskatu, ka mums vajadzētu parādīt, ka ikvienam satiksmes dalībniekam, kam ir kādas e, problēmas, e, kas ir acīm redzamas, uh, ceļu satiksmes laikā, tas būtu jākontrolē. Man ir pieredze šajā jomā, un es zinu, ka atsevišķās valstīs ir tāda pieeja, ka pro, tiek tātad apturēta jebkura automašīna, kura rada aizdomas un tiek īstenot atbilstoši rīcība atkarībā no tā, kāda ir šī automašīna kādā stāvoklī tā brauc. Taču runājot par diskriminēšanu, jā, šāda problēma arī pastāv. Ir atmašīnas, kuras kontrolē nepatraukti. Paldies! Pirms dodu vārdu nākamajam runātājiem, es vēlētos uzsvērt tos um, jautājumus, uh, kurus um, esat uzsvēruši. Tātad um, šie jautājumi jau ir ļoti daudz pārunāti, tādēļ nedzināšos detaļās, taču varu teikt, ka šeit ir tātad runa par šo nodalījumu starp kontroles un tehniskās, eh, tehnisko servisu centriem. Man joprojām ir grūtības pieņemt šo pieeju, jo šeit eh, situācijas var būt atšķirīgas. Kādēļ eh, būtu nepieciešama šī nodalīšana visas sistēmas ietvaros, jo nekad jau nebūs tā, ka tas, kurš labo automašīnu, to arī kontrolē. Kādēļ būtu jāmaina sistēma, kas jau darbojas perfekti? Es nezinu, vai mēs varētu pamatot papildu izmaksas, kādas rastos gadījumā, ja mēs tiešām vēlētos uh, mainīt un ko labot. Varētu būt, ka ir valsts, kurās ir šādas problēmas, taču nezinu, vai tiešām pārējās valstīs, izņemot apvienoto karalistu un Austriju, ir tik lielas problēmas. Nu, nezinu, kā, kāda ir situācijas šajās valstīs. Runājot par traktoriem un piekabēm, piefiksēju iesniegtos grozījumus eh, par līdzsvaru, kāds būtu jāsasniedz, pārbaudot eh, traktorus un piekabes, eh, lai nepārsniegtu šo kontrolas apjomu, kontrolējot šos transporta līdzekļus un no, lai nodrošinātu arī minimālo ceļu satiksmes drošību. Protams, šeit ir jābūt šai drošībai, taču nevajadzētu arī pārspīlēt un iekļaut tādus traktorus, kas vienkārši pārbrauc no lauka uz lauku, kas attiecas uz mazākām piekabēm, 0102 piekabēm. Es tiešām nesaprotu, kādēļ šīs mazās piekabas vajadzētu iekļaut šajā aptvērumā. Mums ir 27 atšķirīgas sistēmas, varbūt drīzumā būs 28, taču nevar piemērot vienu pieju visām sistēmām. Manuprāt, tas nedarbojas. Un visbeidzot, par šo testēšanu. Par brēmu šķidrumu testēšanu. Es domāju, ka taisnība ir runātājiem, kurš teica par uh, to, ka šāda veida pieeja nav pat labākā, testējot bremžu šķidrumu. Piedāvājums ir svītrot šo premšu šķidrumu kopumā. Analizējot, uh, ir tāda šī pieeja, kas tiek piedāvāta ar ūdens sastāvu, taču tā nav pat labākā pieeja, kā jau runātais minējam. Tātad ūdens sastāvam testēšana, testējot bremžu šķidrumu, ir pilnīgi noteikti nav uzticama testēšanas metoda. Un runātājiem bija taisnība. Ir daudz citu testēšanas metožu, kā labāk testēt. Runēt tieši par šo boiling point testēšanas sistēmu, kas varētu būt vislabākā šādā gadījumā. Proti vārīšanās punktu sistēma. Tālāk runājot par jautājumiem, kas mums ir izskatāmi, došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem par interesi, ko izrādījāt par šo dokumentu, un uh, es domāju, ka tas arī apliecina to, ka viss vēlas uzlabot ceļu satiksmes drošību. Problemātiski šeit ir tas, ka mēs diskutējam par uzlabojumiem uh, uh, trijos ļoti labos jau ziņojumos. Un uh, gribētu atzinīgi vērtēt visu trīs ziņotāju uh, referentu darbu, kas ir nākuši klajā ļoti labiem ziņojumu projektiem. Un ne tikai šie ziņojumi ir ļoti labi, bet uzklausot arī viņu teikto, mm, pirms dažām minūtēm uh, un to, kā viņi vērtē grozījums. Es domāju, mēs varam būt droši par to, ka Um, mēs visi domājam apmēram vienā virzienā, uh, un šie priekšlikumi par grozījumiem arī šajā virzienā. Tikai daži aspekti, ko virkne no jums pieminēja pirms kāda brīža. Divu vai trīs uh, mm, riteņu transporta līdzekļu iekļaušana, tā sauktā L kategorija. Es domāju, ka tā ir gudra izvēle iekļaut šos transporta līdzekļus periodiskajā testēšanā. Tas ir pierādījuma jautājums, bet tas ir arī uh, konsekvences jautājums, jo tas ir saskaņā ar līdz šim pieņemto Eiropas līmeņa uh, likumdošanu, kas attiecas uz motorizētiem divriteņu transporta līdzekļiem. Viena iespēja būtu tiešām sākt ar tām kategorijām, kas ir nozīmīgākās, piemēram, tām, kas iekļauj uh, virkni kompleksu sistēmu, piemēram, ABS sistēmas un tā tālāk. Un šajā aspektā mēs varētu domāt arī par tādu kategoriju iekļaušanu, kam ir šī ļoti nesenā likumdošana par tīpa apstiprinājumu, kas tā tad saskaņotu mūsu darbu, proti kā mēs attiecamies pret šo uh, transporta līdzekļu tipu apstiprinājumu un to, kā tie tiek pārbaudīti. Uh, elastība noteikti ir izmantojama, ir vairāk aspektu, kur to varētu izmantot. Es piekrītu jums priekšsādātāju kungs un citiem par piekabēm. Mēs varētu aprobežoties ar tām piekabēm, kas atbilst zināmai kategorijai, piemēram, O2 kategorijai, kam ir sarežģīti elementi, tā skaitā tās piekabes, kam ir arī bremzes par visām mašīnām. Es eh, neatkārtošu to, ko esmu teicis jau vairāk kārt. Šeit, es domāju, arī ir jāskatās uz faktiem. Mums tiešām ir pamatot pierādījumi, ka ir staikne starp uh, automašīnas vecumu un tehniskajiem trūkumiem, kas noved pie negadījumiem. Šajā sakarā es vēlreiz gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir censties uh, izmantot šo priekšlikumu, lai harmonizētu uh, ikidējās tehniskās pārbaudes pēc zināma uh, vecuma sasniegšanas automašīnai. Ja tas jums joprojām nav pieņemām, es gribētu atgādināt, ka neskatoties uz pierādījumiem, kas mums ir attiecībā uz negadījumiem, um, ir jāatzīst arī uh, savstarpējā atzīšana kā svarīgs elements. Vairāk kā uh, 15% no uh, automašīnām ir um, tās, kas ir pirktas lietotas, un tāpēc, manuprāt, ir jāturpina harmonizācija savstarpējās atzīšanas jomā un uh, jāparedz arī ikgadējas pārbaudas. Šeit vismaz paskatieties uh, labos priekšlikumus, grozījumus, ko iesniegusi uh, Uh, iesnieguši Groša kungs un Koha kungs, kuri cenšas rast zelta vidusceļu, tātad piesaistot uh, ikgadējās pārbaudas objektīviem kritērijiem, kā piemēram uh, nobraukums 160 tūkstoši kilometri un dažiem elementiem, kā piemēram nopietni defekti, kas ir atklāti. Informācijas platforma, to daudzi, at, tātad to mēs lielā mērā atbalstām par uh, pašiem uh, testēšanas centriem. Es ļoti labi saprotu to, ko dzirdēju no jums daudziem, tā skaitā Fosters kundzes un Benjankunga teikto, bet manuprāt šeit ir pārpratums. Mēs necenšamies harmonizēt uh, testēšanas centru būtību. Un es Kūnskunga ziņojumā neatradu neko, kas uh, ietu daudz tālāk par to, ko es uh, Uh, redzu kā leģitīmu, uh, cenšoties nodrošināt to, ka lai tas, kurš labo automašīnu, tieši tā persona, lai nebūtu tieši tā arī, kas kontrolē uh, mašīnu un izsniedz tehniskās apskates certifikātu. Um, priekšlikums, ko piedāvā Kūnskungs, ir ļoti pamatots šis grozījums, un tas neko daudz nepārsniec. Par Senhalovas kundzes ziņojumu Jā, šeit ir eh, tiešām uzsvērti svarīgie principi, viņi tos vēl vairāk uzsver un virkne grozījumi ir tiešām ļoti interesanti un mēs arī atbalstām papildus pārbaudes, kā jūs priekšādātāja kungs un Fidanzas kungs un Durānas kungs, kundze ir pieteikuši grozījumos. Tātad papildus pārbaudes ar riteņiem, riepām, ko mēs pilnībā, protams, eh, atbalstām. Un par piekabēm mums arī būtu jānodrošina vienāds drošības līmenis. Eh, un runājot par attālumu līdz desēšanas centriem, tur es eh, piekrītu tam, ko piedāvā, lai eh, svītrot šo konkrēto kilometru skaitu līdz testēšanas centram, bet drīzāk vajadzētu runāt par tuvāko uh, uh, tehniskās pārbaudas veikšanas vietu. Tas būtu vieglāk visām dalībvalstīm. Par reģistrācijas dokumentiem tas ir vēl viens ļoti svarīgs priekšlikums. Mēs esam ļoti apmierināti ar uh, Savisārs kundzes ziņojumā paveikto darbu. Tiek precizēta dokumenta uh, aspekti. Uh, un arī par formātu tiek runāts, lai tas būtu vieglāk uztverams visā Eiropas Savienībā, un arī tie elementi, ko viņi piedāvā attiecībā uz eh, reģistrācijas un arī eh, noņemšanas no reģistrācijas režīmu. Eh, tā skaitā arī grozījumi šeit tika iesniegti, kas ir saistīti ar to, ka pēc tam, kad uh, mašīna ir nokalpojusi, tai vajadzētu būt uh, iespējai tikt izņemtai no reģistra automātiski. Un šeit eh, es domāju, ka tie grozījumi, kas piedāvā labāku un plašāku eh, IT lietošanu un šī eh, datu apmaiņas platforma starp dalībvalstīm, tie noteikti ir atbalstām, un tas iet arī vienā virzienā ar virkni grozījumu, kas nāk no ITRE un IMCO komitejām. Paldies! Okay. Labi. Un tagad es varētu dot vārdu referentiem, viņi varētu izteikties īsi, un tad mēs varētu ķerties klāt nākamajam punktam. Kūnkungs. Paldies, priekšsēdētājs, ir sniegs paldies par ļoti daudzpusīgajiem komentāriem, kurus saņēmu par savu ziņojumu. Un tagad es te sēžu, navaga muļķis, un esmu tikpat gudrs kā iepriekš, jo, ja mēs uh, paskatāmies pirmo vienošanos, kas bija padomē, par to, ko atsevišķās uh, uh, valstis uh, dod pozitīvu un runātāji to minēja, tad mums būtu identiska aina uh, satiksmes drošība, mazāk uh, bojāgājušo uz ceļiem. Tas ir uh, mūsu paketes mērķis, un tāpēc es domāju, ka mums ir uh, domājot par tehniskām lietām, beidzot jāizlēmj, vai tā būs direktīva vai regula, un es gribētu lūgt atsevišķos ēnu referentus uh, savās politiskajās grupās panākt konkrētu pozīciju, lai mēs varētu sistemātiski iet uz priekšu, jo ja mēs ieviesīsim vēl vairāk, uh, izņēmumu, tad mums regula arī neko nedos. Tas nozīmē, ka kontrols tiks veiktas tāpat kā līdz šim. Uh, un uh, piekāpes vispār netiks ietvertas, un uh, varbūt arī uh, lielākās tikai paturēsim par motocikliem, tas arī ies nacionālās kompetences virzienā, līdzīgi būs ar traktoriem, un tādējādi mēs neko jaunu nepanāksim. Vēl vienu punktu gribētu pieminēt, proti iespēja pārsniegt eh, tehnisko standārtu, kas atsevišķās dalībvalstīs pastāv, proti, eh, lai šī iespēja pastāvētu. Un jo augstāks būs šis tehniskais standārts un kontroļu precizitāte, eh, jo labāk būs. Un es jau priecājos, kad mums būs pirmā tikšanās ar ēnu referentiem tad mums būs jāizlēmj daži principi jautājumi. Sehalovas kundze. Eh, Pavisam īsi. Es arī gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas eh, tagad paskaidroja savus grozījumus un izteica savus komentārus. Kā Kūna kungs jau teica, mūsu pozīcija par eh, to, kādu juridisko pamatu mēs prasīsim no padomas, joprojām ir eh, tā pati, un tagad pievērsīsimies eh, grozījumu saturam un atstāsim juridiskā pamata jautājumu sarunu otrajai kārtai. Kas attiecas uz kolēģu grozījumiem, es gribētu atbalstīt šīs uh, riska gradācijas sistēmas. Tās labdarbojas apvienotajā karalistē, mums nav ne no kā jābaidās, tieši pretēji. Es to jau teicu sākumā, un virkne kolēģi patiesībā to minēja. Par ko tad mēs runāsim? Mēs runāsim par uh, obligāto procentu, jeb īpatsvaru uh, un regulējumu aptvērumu. Paldies vēlreiz visiem un ar prieku sadarbošos arī turpmākajās nedēļās ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es e, nevēlos turpināt manis uzsākto diskusiju ar Bratburnu kungu, pie tam viņš vairs neatrodas šajā zālē. Un tomēr esmu spiesta pateikt, ka pirmais pants – Pirmais pants nav pretrunā ar apvienotās karalistas likumiem, un tas nepalielinās birokrātisko nastu. Tā kā runiet par direktīvu, tad vēlētos uzsvērt, ka jā, ikvienā valstī ir sistēma saskaņā ar kuru mašīna, kura neiziet tehnisko apskatu, nevar pa ceļiem pārvietoties. Piemēram, uh, man ir bijusi situācija, kurā es eh, aizmirsu iziet tehnisko apkopi un braucu bez tehniskās apkopes iziešanas certifikāta divus gadus. Līdz ar to pārvietojoties uz citu valsti, jums noteikti ir jāņem līdzi dokumenti. Cikau kundzē vēlētos pateikt, ka pirmā panta otrajā punktā, F apakšpunktā, Tas viss tur ir, ko jūs tikko teicāt. Iespējams, ka jūs varbūt eh, sīkāk ieskatoties šajā apakšpunktā varētu to arī pamanīt. Triekšsēdētājs. Paldies! Mēs esam paredzējuši balsot 30. maijā. Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa par ceļu kabatāžu, to starp arī iepazīstināšanu ar diviem pētījumiem - autotransporta pārvadātāju sociālajiem darba apstākļiem un e autopārvadātāju kabatāžu attīstību un īstenošanu. Un lūkšu tagad trešdajā ieņemt vietu paneļu debašu runātājiem. Savisāra kungs, lūdzu, izslēdziet, jū, savisārs kundze, izslēdziet, lūdzu, jūsu mikrofonu. Thank you, Mr. Uģija. Paldies Uģijas kungam, kurš izdarīja to savisāras kundas vietā. Jo mēs dzirdējām, ko jūs tur runājāt, savisārs kundze, tiesa gan igauniski, bet vienalga dzirdējām. Sorry? She wants to start, lady. Okay, colleagues, you can settle down the first pre- Labi, kolēģi. Un pirmā prezentācija ir Frisonī kundzes prezentācija par Eiropas Savienības ceļu kabatāžas īstenošanu un attīstības tendencēm. Lūdzu, godātie kolēģi, neuzskatiet to par personīgi apvainojumi, bet man ir 15 minūtes katram runātājam. Un man neviens nekad, man, neva, man nevien, man nav izdevies šajā parlamentā redzēt, ka kāds eh, zinātnieks vai kāds pētījuma prezentētājs būtu pieturējies pie šīm 15 minūtēm. Godātie kolēģi! Man ir ārkārtīgi liels prieks, saka Frizonī kundze, jūs iepazīstināt ar šo pētījumu par ceļu kabatāžu. Šajā saulēnajā pēcpusdienā es jūs iepazīstināšu ar ziņojumu saturu, ziņojumu, kur sākotnējo uzmetuma versiju mēs jau esam izsūtījuši jums, un es ceru, ka varbūt kāds no jums ir ar to iepazina, iepazinies. Es vairāk runāšu par mūsu sagatavotā ziņojuma struktūru un vēlētos sākt ar nelielu ieskatu ceļu kabatāžu definīcijām. Vēlos jūs iepazīstināt ar pēdējā laikā notikušajām izmaiņām regulās šajā sektorā. Nu, vēlētos jūs iepazīstināt arī ar ceļu kabatāžas pētījuma rezultātiem. Iepazīstināšos arī ar datiem, datiem, kuri izraisa bažas un uh, to, ko mēs eh, no šiem datiem vēlamies izlod, izlobīt. Un, protams, eh, pateikam, pateicamies komisijai, ka tā mūs ir iepazīstinājusi ar šā sektora statistiku. Un visbeidzot, vēlētos jūs iepazīstināt ar augsta līmeņa darba grupas rezultātiem par kabotāžas liberalizācijas sociālajām sekām, liberalizācijas, par ko tiek runāts pēdējos gados. Un tad, protams, rekomendācijas. Vispirms, kas tas bija? Iespējams, ka daudz no jums jau to zina, un tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ceļu pārvadātāju tirgu ir dažādi operētāju veidi. Mūsu pētījumā mēs galveno uzmanību veltējām tieši kabatāžai kā ceļu pārvadājumu veidam. Uh, Tā tad šeit ir viens itāļu pārvadātājs, kurš pārvadā kaut ko Francijā. Un regulā atrunātā kabatāžas definīcija, ja kāds darbojās citā dalību valstī, tad tā tiek uzskatīta par kabatāžu. Kā jūs zinat, ir dažādi transporta pārvadātāju veidi un vēl papildus dalību valsts transportam, kur jūs noteikti viss pārvaldiet. Uh, Ir trīs veidi starptautiskās pārvadātāju definīcijas vai operācijas, ja vēlaties. Un šīs definīcijas jūs varat atrast ziņojumā, bet definīcijas ir arī jums izsūtītajā pārskatā. Svarīgi varbūt būtu pieminēt to, ka mēs parunātu par patreizējo kabotāžas lomu Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Kabotāža sastāda 1,2% no Eiropas Savienības 27, no 27 dalību valstīs pārvadātājiem. Pie tam atšķirības starp ES 12 un ES 15 ir samērā būtiskas un e, starptautiskajā pārvadātāju grupā dalību valstu sadaļa dalību valstu niša ir mazāka nekā EU 12 vai EU 15, bet pie tā vēl atgriezīšos. Vispirms vēlētos jums atgādināt, kādas ir būtiskākās izmaiņas, kas ir veiktas regulā. Uh, 2009. gadā tika pieņemta jauna regula, un tas galvenais nolūks bija atrunāt, regulēt tirgus kabatāžas noteikumus. Noteikums, kuri tobrīd nedarbojās pietiekami veiksmīgi. Tas nozīmē, ka dalību valstu operētājiem, kur vēlējās darboties citā dalību valstī, bija jāuzskata šāda darbība citā dalību valstī par pagaidu. Un eh, kabatāžas definīcijai toreiz nebija skaidru kritēriju un vēl joprojām šādu pagaidu pasākumu pamatojums nav. Mēs runājam par dažādu, par dažādu īstenošanu dažādās dalību valstīs, un šobrīd, pēc vairākajiem intensīvu debašu gadiem, 2009. gadā tika pieņemta jauna regula, kuras nolūks bija paskaidrot sīkāk noteikumus un arī izstrādāt eh, sīkākus kritērijus, kur balstītos uz kvantitatīviem rādījumiem, piemēram, trīs operācijas septiņās dienās. Piemēram, pārvadātājiem ir iespējams septiņu dienu laikā veikt trīs kabatāžas operācijas un pēc tam jau runāt par kargo pārvadājumiem. Uh, Šajā regulā mēs runājam arī par labāku dokumentu harmonizāciju, to dokumentu, kuri būtu nepieciešami, lai pierādītu kabatāžas leģitimitātes faktu. Vēl viens moments, ko vēlētos eh, pieminēt, ir tas, ka likumdošana tika pieņemta brīdī, kad Eiropas Savienības atricināja būtiskas izmaiņas. 2004. gada paplašināšanās ir izmainījusi ļoti daudz tirgu būtību un darbību, un tajā skaitā arī kabatāžas tirgu. Un šajā brīdī vēl spēkā bija divpusēji ierobežojumi, kur darbojās starp tā saucamajām vecajām un jaunajām dalību valstīm. Lielākā daļa šo ierobežojumu tika atcelta 9. gadā, un pēdējie tika atcelti, ja pareizi atceros, 12. gadā, un tie toreiz attieca, attiecās uz Rumāniju un Bulgāriju, jo šīs valsts iestājās vēlāk. Tas ir būtisks Eiropas Savienības vēstures moments, proti, devītais gads, kad tika pieņemta regula, bija gads, kad Eiropa satrasināja būtiskas izmaiņas. Tagad runājot par regulas vērtējumu. Jā, joprojām regulas interpretācijā ir zināmas plaisas, zināmas nepilnības, un tehniskās nepilnības ir visbūtiskākās. Mūsu pētījumā mēs par tām runājam. Tagad varbūt par citām problēmām, kuras ir saistītas ar vispārīgāku šo operāciju regulatīvo ietvaru. Uh, Tas jau eh, nav gluži mūsu pētījuma aptvērumā, bet eh, nedaudz mēs pieskaramies arī strādājošo direktīvas eh, izpildu Eiropas Savienībā. Dažādu loģistiskās ķēdītes operētāju posmu rīcība ir dažāda, un tas attiecās arī uz noteikumu izpildi. Tas attiecās arī uz apdrošināšanu. Tagad e, dosimies pie izpildes, īstenošanas dzīvē. Jaunā regula palīdzēja normatīvu izpildē, jo, protams, eh, normatīva un noteikums sīkāks izklāsts palīdz jau pats par sevi. Un policijai un dažādām inspekcijām šis dokuments ir palīdzējis. Tomēr vēl joprojām ir zināmas grūtības ar īstenošanu dzīvē, piemēram, uh, Šad tad ir grūti izsakot līdz soda sankciju piemērošanai. Piemēram, konkrētas dienas noteikšana, kurā kāda, kāds um, transporta līdzeklis bija pilnībā piepildīts ar krāvu, šeit to noteikti ir ārkārtīgi grūti. Citi aspekti koordinācijas starp dažādām um, inspekcijas iestādēm gan dalību valstīs, gan arī pāri dalību valstu robežām. Dažādas dalību valsts ir piemērojušas noteikumu izpildes dažādus aspektus, un tas pats attiecas arī uz organizācijām, kas to uzrauga. Runājot par dalību valstu vietējo institūciju un inspekciju atbildību ceļu kabatājas jomā, vēlētos pateikt, ka šo uzdevumu labāka koordinācija nākt par labu ikvienam spēlētājam un labāka aktivitāšu koordinācija starp dažādām īstenošanas iestādēm arī būtu vēlama. Un visbeidzot, par sankcijām. Arī saskaņā ar regulu tas ir izcelsmes dalību valsts pienākums uzraudzīt sodu sankciju piemērošanas izpildi. Tomēr eh, tātad izcelsmes dalību valsts piemēro soda sankcijas, bet kā jūs redzat, pēc šīs eh, slīdītes eh, atšķirības starp dalību valstīm ir būtiskas. Visbeidzot, Es jau teicu, ka būtu nepieciešama labāka īstenošanas pasākuma koordinācija, jo ir tik ārkārtīgi dažādi pieejamie resursi, cilvēku resursi, pieejamais eh, finansējums, arī strādājošo skaits un ātrums, kurā var reaģēt. Viss saliekot kopā, risks, ka uh, kāds eh, inspektors varētu īstenot sankcijas dažādās dalību valstīs ir dažāds, un arī sankciju apjoms ir dažāds. Jau sākumā pieminēju to, ka es atgriezīšos pie pārskata, kas tad ir noticis tirgū pēdējā laikā. Būtiski ir pieaudzis kabatāžas operācijas skaits no 14 līdz 19 miljoniem tonu kilometru. Šis pieaugums vērojams no 6 līdz 11 gadam. Un tas attiecās arī uz piegādes ķēdes spēlētājiem. EU 12. 6. gadā tas bija 12 un 40% 11. gadā. Šobrīd Polija ir vadošā kabatāžas valsts. Tas noteikti ir saistīts ar ierobežojumu atcelšanu, kuri, kā jau iepriekš teicu, iepriekš darbojās tilgū, tirgū starp EU 10 un 12 un EU 15. Tagad par socioekonomiskajām sekām. Ir pilnīgi skaidrs, ka būtiskākais, kas parādījās šajā, šo aspektu pētot, ir tas, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir būtiski ietekmējusi socioekonomiskos aspektus. Šie aspekti atšķiras lielā mērā starp dalību valstīm, un, protams, ir gan plusi, gan mīnusi. Ir skaidrs, ka EU, EU 15 pārvadātāji uzskata, ka pozitīvi ir vērtējama pārvadājumu cenu samazināšanās, jo, protams, tiem, kur izmanto satiksmes pārvadātāju pakalpojums, mazāka cena ir uzteicama. Bet tas attiecās uz EU 15, bet arī EU 12 ir zināmi mīnusi, jo visbiežāk starptautiskās pārvadātāja firmas šoferus rekrutē tieši no šīm valstīm un paši šoferi ir teikuši, ka ir zināmas nepilnības socioekonomiskajā momentā arī sociālas bāžas izpaudās šajās aptaujās. Vispārīgos vilcienos runājot, atšķirības starp sociālās likumdošanas īstenošanu un starp kabatāžu, kā arī ar citiem Eiropas Savienības noteikumiem ir. Un tas ir ļoti liels izaicinājums konkurences nodrošināšanai. šis eh, izauc, izaicinājums arī atspoguļojas mūsu pētījuma rezultātu apkalpojumos. Mēs esam mēģinājuši sniegt zināmas idejas par to, ko darīt nākotnē, kad tirgus tiks pilnībā liberalizēts. Vispirmām kārtām ir ļoti svarīgi noteikt, kas tad ir kabotāžas tirgus liberalizācijas galvenie mērķi. Vai tas ir efektivitātes mērķis, vai tas ir samazināt eh, tukšu kravas mašīnu pārvietošanos pa ES ceļiem, vai tas ir kopīgs Eiropas Savienības transporta zonas izveidošana. Pēc eh, mūsu domām šie abi mērķi būtu jāstata pretim konkrētiem mērķiem, proti kā tas ietekmēs socioekonomisko aspektu. Un visbeidzot, un ceru, ka es būšu ievērojis jūsu noteiktās 15 minūtes, pāris tēzes, pāris ieteikumi par efektivitāti vispirms. Mēs ierosinām, lai patreizējie noteikumi tiktu skatīti dažādi, piemēram, maksimālais operāciju skaits tiktu ņemts vērā, bet to ir ļoti, ļoti grūti uzraudzīt. Tātad trīs operācijas septiņos dienās. Vienlaicīgi noteikumi nedrīkst tikt īstenoti tādajādi, ka galvenā uzmanība ir vērsta uz kontroli pārējot robe, pārbraucot pāri robežai un nevis uz to, vai uh, smagā mašīna ar tukšu kravas kastu pārvietojas pa Eiropu. Mēs varam monitoringā izmantot arī GPS sistēmu un citus jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus. Un, protams, ka ir jāveicina sadarbība. Runājot par kopīgo Eiropas Savienības transporta zonu. Mēs uzskatām, ka tālākai liberalizācijai ir jāiet roku rokā ar tālāku harmonizāciju. Harmonizāciju darba tirgus sakārtošanā, darba nosacījumiem, kas ir atbildīgs, kurā loģistiskās ķēdītas posmā. Mēs esam balstījušies uz pieeju, ka, un to jau LVL grupa ieteica pagājušajā gadā, un tas ir daļējs un pakāpenisks tirgus liberalizācijas pieejas princips. Paldies! Lielas paldies! Sešas sekundes pārsniedzāt laiku, bet to es varu vēl izturēt. Pastorīkums, vai jūs gribat uh, nākamais? Eh, good afternoon to everybody. I will, uh... Sveicināt visi klātesošie. Runāšu itāliski lai dotu darbu tulkiem, kurus, eh, kuru pakalpojums piedāvā parlaments. Tātad otrais pētījums, eh, par kuru pētī, eh, par kuru runāsim, runā tātad par autotransporta pārvadātāju sociālajiem un darba apstākļiem. Un tas ir saistīts arī ar to, ko jūs teicāt par kabotāžu. Nu, tad skatīsimies, kā tas iet kopā. Es nedaudz tam parolēšu zemāk diapozitīvus. Un sākšu ar to, ka teikšu, ka runāšu pirms tātad par pašreizējo situāciju. Un um, izvērtēsim, kāda ir likumdošana, kas eh, pašreiz eh, pastāv, kāda ir situācija, kā arī izvērtējums profesionālajiem autotransporta pārvadātājiem. Un runāsim par pamatelementiem, ievērojot eh, standartus. Un kā jau teicu, būs arī saikne ar to, ko kolēģi nu pat eh, teica par kabotāžu. To nebūs viegli izdarīt, bet, nu, mēģināsim. Skatoties eh, uz vispārējo mērķi, šeit mēs mēģinām atspoguļot vispārējos darba apstākļus un to, cik daudz un cik lielā mērā tiek veiktas kontroles kā tiek kontrolēti šie darba apstākļi. Analizējot kontekstu un skatoties, kā tas atspoguļojas um, dalībvalstīs, um, mēs šeit varam redzēt, ka īstenošanas um, aspekts ir saistīts ar iepriekšējo pētījumu Tātad 561. Eh, regulu. Un šeit tātad ir tieša ietekme uz um, kop, kopainu, kāda pašlaik pastāv autotransporta pārvadātāju um, sociālo un darba apstākļu jomām. Runājot par metodiku, šeit mēs esam izvēlējušies um, ļoti plašu pieeju, jo mēs esam veikuši ne tikai dokumentu pētniecību un analīzi, bet esam arī pētījuši konkrētus gadījumus, esam konsultējušies ar interesētajām pusēm, esam tieši kontaktējušies ar pašiem pārvadātājiem, ar um, profesionāliem transporta līdzekļu vadītājiem. Uh, Un esam pētījuši, kā tad šis regulējums atspoguļojas praksēm. Esam uzskaitījuši arī tos um, aktus, uz kuriem esam atsaukušies. Un te mēs varam redzēt uh, gan direktīvu par darba laiku, gan arī cita veida regulas un direktīvas, kā arī 2009. gada regulu 1072. Te, protams, ir arī citas direktīvas, kas nav tieši saistīts ar šo jomu, bet kam ir ietekme šo jomu. Šeit es varu minēt, piemēram, direktīvu, kas ir saistīta ar atsevišķiem darbiniekiem, kā arī intermodālā transporta direktīva. Var teikt, ka pēdējo gadu laikā situācija transporta jomā ir stipri attīstījusies. Ir bijusi lielāka atvērtība konkurencei un citu veidu attīstība šajā nozarē. Mēs varam teikt arī to, ka ir bijušas visnotaļ negaidītas um, sekas pēc uh, šo tiesību aktu uh, stāšanās spēkā. Tātad, runājot konkrētāk par um, Eiropas uh, Savienības likumdošanu, likumdošanas ziņā mēs neapšaubāmi vēlamies uzlabot um, noteikumus, kāda attiecas uz uh, uh, ikdienas uh, dzīvi un darba dzīvi, tātad um, atpūtas laiks un darba laiks, tā ilgums, apstākļi. Tāpat arī esam veicinājuši godīgas uh, konkurences veidošanos šajā jomā. Kāds tātad ir bijis eh, mūsu slēdziens izpētot um, šo eh, situāciju, kāda pastāv autotransporta pārvadātāju tirgū Eiropas Savienībā. Šeit mēs esam konstatējuši, ka pēc paplašināšanās ir situācija visnotaļ um, lielā mērā mainījusies salīdzinājumā ar to, kāda tā bija 12 dalību valstu laikā. Proti ir daudz lielāks operatoru skaits tirgū. Taču tam nav sekojusi tirgus harmonizācija. Tirgus tātad nav pietiekami saskaņots autotransporta pārvadātāju jomā. Mēs Šeit varam konstatēt tādu kā nošķīrumu starp um, situāciju, kāda ir agrākajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, 15 dalībvalstīs un starp jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas, protams, arī ir saistīta, uh, šī situācijas uh, nošķirums ir saistīts arī ar, ar um, ekonomiskajām atšķirībām, kā arī ar atšķirībām likumdošanā, kāda pastāv šajās dalībvalstīs. Ņemot vērā šo atšķirību, ekonomiskajiem operatoriem vajadzēja rast risinājumus, kā saglabāt konkurētspēju jaunajā tirgumā. Un šeit parādās šī negaidītā, uh, šis negaidītais pavērsiens, Tad esam vēlējušies eh, līdzsvarotāku, konkurētspējīgāku tirgu, taču esam konstatējuši, ka mēģinot eh, iejaukties eh, šī tirgus veidošanā, esam nonākuši pie negaidītiem pavērsieniem. Parādās šis jautājums par viltus pašnodarbinātajiem, kā arī par līgumiem, kas ir Eh, saistīti ar gabaldarbu, tie nav tradicionālie līgumi šāda, eh, šāda darba gadījumā. Tātad vesela virkne dažādu elementu, kas um, ir bijuši visnotaļ nu, negaidīti, kā piemēram pastkastes uzņēmumi, tātad, kas uh, faktiski nepastāv, un cita veida izmaiņas, kas ir pasliktinājušas um, autotransporta pārvadātāju um, darba apstākļus un sociālos apstākļus. Jā, tehnoloģijas, diemžēl, lēni strādā. Par to jāatvainojas. Tā tad um, Runājot par šiem darba apstākļiem. Kā jau teicu, ir atšķirības starp vecajām dalībvalstīm, 12, 15 dalībvalstīm un jaunajām dalībvalstīm. Sevišķi algu ziņām. Bet, nu, protams, nevajadzētu arī pārāk vispārināt. Kas attiecas uz nodokļiem? kas jāmaksā darbiniekiem. Pastāv nodokļi, kas jāmaksā par konkrēto nobraukumu laiku, citi atkal ir par izkraušanas iekraušanas procesiem un citām aktivitātēm. Un šeit parādās jautājums par to, kas tad tiek uzskatīts par atpūtas laiku. Tādējādi mēs esam konstatējuši, ka ir bijusi vidējā, vidējās algas samazināšanās. Tagad mēs varam aplūkot šo schēmu, šīs eh, tātad schēmas, kuras atspoguļo to, kas tad ir galvenie elementi, kas eh, ir būtiski ikdienas eh, procesā, darbā, autotransporta pārvadātājiem, tātad profesionālajiem šoferiem. Šeit mēs varam redzēt, ka vislielāko, visbūtiskāko daļu sastāda darba stundas. Tas ir tas elements, kas ir eh, visbūtiskākais. Kas attiecas uz pasliktināšanos kādā konkrētā jomā, tad šeit vispirms jau runa ir par algu, kas ir pasliktinājusies, un arī ir vesela virkni citu elementu, kas beidzamo gadu laikā ir pasliktinājusies. Nu, tās būtu tādas vispārējās vadlīnijas, kuras esam konstatējuši mūsu izpētes procesa laikā. 12 dalību valstu laikā mēs eh, varējām konstatēt 250 līdz 450 eh, eiro vidējos eh, algas atšķirības mēnesī. Tātad šī alga 250-450 eiro nedēļā ir bijusi 12 uh, eh, Eiropas Savienības dalībvalstu laikā. Taču pašlaik tātad situācija ir pasliktinājusies. Pašlaik uh, ir tendence maksāt par nobrauktajiem kilometriem, kas savukārt ir ļoti bīstama tendence un absolūti nav pieņemama no darba līguma viedokļa un no darba apstākļu viedokļa. Šoferiem arī ir jāsaskaras ar veselu virkni papildu izmaksu, vai tās būtu ar veselības eh, aprūpas saistītās izmaksas vai sociālās izmaksas, un attiecīgi vairumā gadījumu mēs šeit varam runāt par cilvēkiem, kas saskaras ar diskrimināciju šo jautājumu sakarā. Tāpat uh, runājot par ārgaitas šoseju atpūtas zonām. Ļoti bieži šīs atpūtas zonas ir nedrošas. Notiek zādzības, laupīšanas. Šīs ir zonas, ar stāvvietām un atpūtas zonām, kas netiek apsargātas, un līdz ar to darba apstākļi ir visnotaļ nedroši. Jo apdraudēti ir ne, ne tikai krāva, bet arī paši šoferi. Kādi tad būtu šie kritistā, kritiskākie elementi, kas atspoguļos praksē, jo teori, teorētiski likumdošana pastāv pastāv tiesība akti, kas eh, to visu regulē. Praksē pastāv vairākas eh, lietas, kas faktiski ir eh, uz robežas starp legāliem un nelegāliem elementiem, starp dažā, tad ir vesela virkne ar šiem, kā jau minēju, pastkastes uzņēmumiem un starp um, uh, valstīm un ir tāda uzņēmuma, kas izvēlas um, fiktīvi reģistrēties valstīs, kur izmaksas ir zemākas. Runājot par kontroli. Kontroles jautājums um, ir būtisks tāpēc, ka mēs šeit runājam par to, ka 12 eh, Eiropas Savienības dalību valstu laikā bija viena veida pārbaudas eh, formas, taču pašlaik eh, viss ir mainījies, Eiropas Savienība ir paplašinājusies, un situācija ir kļuvusi daudz sarežģītāka. Par kabotāžu mēs jau runājām. Un ņemot vērā to, ka šajā jomā mēs esam mēģinājuši īstenot uh, vairāk vai mazāk pieņemamu praksi, ņemot vērā to, ka tas ir ļoti plašs tirgus, ir jāpatur prātā, ka kontrols iespējas šeit ir visnotaļ ierobežotas konkrētāki skaitļi, piemēram, Itālijas gadījumā būtu samazinājums par 20 līdz 25% izmaksu, ja tiek nodarbināts cilvēks, kas strādā šādā uzņēmumā, kas, kam nav reālas um, vietas tāda paskasts uzņēmumā. Es varbūt nedaudz pārsniegšu savu runāšanas laiku. Nu labi, nu tad ķersimies uzreiz pie secinājumiem un rekomendācijām. Esam konstatējuši, ka ceļu transporta jomā Eiropas Savienībā ir bijis ļoti daudz izmaiņu. Līdz ar to arī tiesību aktiem, likumdošanai ir nācies pielāgoties darba un sociālās uh, normas un standarti ir mainījušies, ņemot vērā arī konkurences jautājums un cits jautājums. Esam arī konstatējuši, ka ir ļoti daudz atšķirību un nevienlīdzību šajā jomā, sevišķi ņemot vērā darba apstākļus un to pasliktināšanos. Īstenošanas um, ziņā esam konstatējuši, ka Nav pietiekami liela harmonizācija notikusi, nav pietiekoši viennozīmīgi interpretēta un īstenoti praksē Eiropas Savienības attiecīgie tiesību akti. Runājot par īstenošanu praksē, nepieciešams arī, lai attiecīgā dalība valsts pienācīgi rīkotos finansiālajā ziņā, kas nozīmē to, ka būtu nepieciešams veikt veselu virkni kontrolas eh, pasākumu. Uh, Rekomendācijas ziņā, nu jā, es tūlīt jau beigšu. Pats pēdējais diapozitīvs. Tātad šeit varam teikt, ka mēs iesakām uzlabot sadarbību starp dalību valstīm, lai skaidri parādītu ar pirkstu, kas tieši nedarbojas konkrētajā dalību valstī, kādas ir problēmas operatoriem, kāds ir to uzņēmumu reģistrs, kas uh, neievēro noteikumus, un tad mēs varētu kopīgi izvērtēt riskus, kādi pastāv. Mēs arī aktīvi aicinām uzlabot īstenošanu praksē, jo nevienmēr praksē atspoguļojas likumos esošais. Tas arī ir 2006-21 direktīvas konteksts, kas attiecas uz braukšanas un atpūtas laiku. Nu, lūk, Es domāju, ka arī uh, cita veida informāciju jūs atradīsiet šajā ziņojumā. Paldies! Off, Vai jūs lūdzu varētu izslēgt savu mikrofonu? Godātie deputāti, mēs esam jau ļoti iekavējuši laiku. Nākamā daļa mums ir jautājumu un atbildes. Lūdzu, jautājums nevis uh, runas, un tad jautājums, un tad vēl viena runa, un tad vēl viens jautājums. Lūdzu, uzdodiet konkrētus jautājumus, lai varam ķerties klāt pie viedokļu apmaiņas ar sociālajiem partneriem. Mums vienmēr ir problēmas ar pētījumu prezentācijām. Jūs esat izņēmums, Frisonī kundze, kūnkungs. Jā, Frāzēcina, es möchte. Jā, priekšsēdētāji, tiešām ļoti īsi. Un uh, komisijas eh, nolūks eh, paplašināt kabotāžas eh, braucienus, tas, ko dzirdējām no pastorī kunga, tātad es gribētu tam nepiekrist tautas partijas grupas vārdā. Un mans jautājums ir pastorī kungam par šo lietu, vai tiešām ir tā, ka šajā jomā, autotransporta jomā dalībvalstīs uh, arī ārpus Eiropas Savienības eh, strādājoši darba ņēmējs saskars ar pienākumu nedēļām ilgi bez aizbraukšanas uz mājām eh, braukt pa Eiropas ceļiem, eh, pavadīt savu laiku stāvvietās, uh, un uh, uz ceļiem, un uh, tās uh, algas, ko jūs tikko parādījāt, un tos sociālos apstākļus, ko jūs minējāt, mēs joprojām esam ļoti tālu no vienota tirgus, vienotiem noteikumiem, pat ja mums ir muitas savienība un Schengenas nolīgums. No tautas partijas puses mēs to nevaram akceptēt, proti, ka kabotāžā tiktu tālāk atvērts tirgus. Vispirms ir jāsakārto trīs lietas. Pirmkārt, tā ir likuma īstenošana. Tie likumi, kas ir pieņemti Eiropas līmenī, ir jābūt labākām kontrolēm un labākajai harmonizācijai nacionālajā līmenī, nacionālo likumu līmenī. Elka Drāvīkungs, lūdzu, jautājumus. Dank u wel, voorzitter. En ik wil de twee sprekers danken voor hun inleiding. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, paldies par šīm uh, debatēm un par šiem ļoti skaidriem secinājumiem. Tātad liberalizācija, sociālā harmonizācija, bet tas nav pietiekami darīts. Ļoti delikātos apstākļos šoferiem ir eh, jāstrādā šādos apstākļos un ir ļoti maz kontrols. Daudz, kas jau tika teikts, eh, piemēram, šīs pastkastīšu firmas tika minētas. Uh, bet uh, acīm redzot, uh, šī sistēma nedarbojas, un komisārs arī to nenoliedz. Ir uh, nepieciešams Eiropas līmeņa atvērts reģistrs, kurā būtu šie uzņēmumi, un jāveic regulārs kontrols, arī e, e, digitālie tahogrāfi saskars ar problēmām. Divi konkrēti jautājumi mūsu viesiem. Jūs pareizi teicāt, ka ir jāveic pasākumi, lai atļautu sociālo harmonizāciju, lai tā būtu iespējama. Iedomājieties, ja jūs varētu rakstīt šo likumdošanu, kādi būtu divi prioritārie punkti, kurus jūs gribētu uh, risināt Eiropas līmenī, runājot par darba apstākļiem? Un uh, vai jūs varētu konkrēti uh, minēt šos jūsu ieteikumus. Bāha kungs, paldies priekšsēdētāji. Paldies mūsu abiem viesiem par labo darbu. Tas ir ļoti svarīgi mūsu darbam, ka mēs varam izmantot šādus pētījumus. Diemžēl man ir bāžas, ka arī uh, Tas viss ir vērsts uz uh, skapju aizpildīšanu, proti šādus pētījumus mēs jau pazīstam, tādi jau ir prezentēti, un tomēr es uh, domāju, ka mums nevajadzētu uh, nolaist rokas. Man ir divi konkrēti jautājumi, līdzīgi kā, kad Rāvīkungs jautāja. Proti, jau pirms vairākiem gadiem Ranera ziņojumā tika runāts par atšķirīgām un nepilnīgām kontrolēm, kad trūkst sankciju, uh, un arī pārrobežu uh, krimināla vajāšanas uh, ziņojumā, kur Kalas kungs uh, uzsvēra, cik pozitīvi tas viss ir, tur man ir zināmas bāžas. Un vai šī te um, pārobežu krimināla vajāšana, šis juridiskais instruments, mums taču ir šis uh, juridiskais ietvars, ir uzlabot policijas sadarbību, vai tas varētu ietekmēt arī šo dosjē? Paldies! Mr. Baisa. Baisa kungs. Oui, mēs, oui. Jā, priekšsēdētāji, paldies uh, par šiem secinājumiem, kurus jūs mums tikko prezentējāt. Bet tad, kad jūs runājat par um, atvēršanu, kabotāžas autopārvadājumu tirgū un par to, ka ir nepietiekamas kontrolas, nu, tad eh, katrā gadījumā pat uh, pieņemot darbā vairāk ierēģņus, mēs nevaram nekad uh, pilnībā uh, ievērot visu noteikumus, ņemot vērā, cik daudz mašīnu ir uz ceļiem. Nevar veikt pietiekam daudz kontrolas. Uh, un konkrēti, vai jūs nedomājat, ka tad, kad uh, mēs runājam par uh, harmonizētiem sociālajiem noteikumiem Eiropā, nosakot uh, tos nosacījumus, ko jūs jau rādījāt savā pētījumā, kas ir svarīgi šoferiem, proti minimālā alga, kas būtu spēkā visā Eiropā un sociālos noteikumus un uh, noteikumus, kas būtu vienoti Eiropā. Ja šādi noteikumi nav realizējami, tad es nedomāju, ka vajadzētu vēl vairāk atvērt šo tirgu. Turklāt eh, eh, mums vajadzētu drīzāk domāt par uh, to, kā pārlikt vairāk kravas uz dzelzceļu un nevis kā palielināt uh, automašīnu skaitu uz ceļiem. Rikē kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, mūsu abiem runātājiem, um, pētījumu prezentētājiem. Viņi ļoti skaidri viens pēc otra parādīja, ka uh, ieguvumi ekonomiski un vidas ziņā ir diezgan nelieli un uh, sociālajā ziņā ir milzīgi trūkumi. Neizskatās, ka šādi uh, Eh, pasākumi ir labi izsvērti, ņemot vērā, kas notiek sociālajā jomā. Tie ir miljoniem eh, šoferi, kas ir atlaisti, un eh, tagad ir miljoniem gandrīz vergu uz ceļiem, kas strādā tiešām nepieņemamos apstākļos, un tas ir Eiropas likumdošanas rezultāts. Toreiz tika runāts par ļoti veiksmīgu direktīvu. Es domāju, ka ja komisija piedāvātu šīs direktīvas pārskatīšanu par kabotāžu, es ceru, ka parlaments uh, izmantos iz, uh, iespēju to svītrot un nevis vēl palielināt, paplašināt. Un gribēju jūs dot jautājumu, vai jūs domājat, ka varētu striktā un formālā veidā piemērot uh, um, atsevišķo strādnieku, tātad nosītītīgo darbinieku statūstus uh, visiem šoferiem, kuri veic kabotāžu, jo uh, te ir arī kontrols jautājums. Paldies, Tikau kundze. Lūdzu, izsakieties īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, no pētījumiem, kas mums tika prezentēti, saprotu, ka lielākā šoferu problēma ir tā, ka viņiem ir jāievēro šie braukšanas un atpūtas laiki. Es gribētu uzdot jautājumu. Mūsu dokumentā par digitāliem tahogrāfiem mēs centāmies paredzēt vienotas sankcijas, un dalībvalsts pret to iebilda, un viņas turpina iebilst vienalga, cik aktīvi mēs cenšamies harmonizēt sankcijas. Uh, diemžēl uh, dalībvalsts pret to iebilst. Es gribēju pajautāt, cik daudz uh, uzņēmumu ir saskārušās ar sankcijām. Jūs norādījāt uz konkrētām problēmām, bet mēs nezinām uh, no šo kontroļu pārbaužu puses, cik daudz uzņēmumu ir saņēmuši sankcijas. Uh, kurām ir, kuriem ir uzlikt sodi, vai sankcijas ir bijušas pietiekami atbaidošas, pietiekami striktas, un kas attiecas uz uh, drošām stāvvietām. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc uh, šoferi nespēja ievērot šos atpūtas laikus. Kas attiecas uz minimālo algu, tā ir ideja, ko mēs atbalstām, bet, piemēram, Vācijā ir uzņēmumi, kas izmanto filipīniešu šoferus uz sešiem mēnešiem, tā skaitā arī startautiskajiem pārvadājumiem starp dalību valstīm. Tātad praktiski runājot, ir valstis, kuras iedrošina vai pat prioritizē uh, izmantot uh, lētus šoferus, kas nav Eiropas Savienības iedzīvotāji, kaut gan Eiropas Savienībā ir ļoti augsts bezdarbs. Mēs zinām, ka Vācijā nav noteikta minimālā alga. Tātad ir vairāki elementi, kas šeit būtu jāanalizē. Es esmu par kabatāžas liberalizāciju un barjeru atcelšanu kabatāžā. Jo es domāju, ka liberalizācija kabatāžas jomā pakāpeniski uh, uzlabos dzīves un sociālos apstākļus un tos harmonizēs. Mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs runājam par vienoto no tirgu. Jā, herzlichen dank. Jā, paldies. Divi jautājumi. Pirmkārt. Eiropas parlamentā mēs ļoti daudz esam runājuši par ieviešanu, par īstenošanu, arī par uh, braukšanas un atpūtas laikiem. Mani interesētu, vai šajā pētījumā tika arī pētīts, vai Uh, pārbaužu skaits ir pieaudzis vai krities un cik efektīvas ir uh, bijušas šīs pārbaudas attiecībā uz uh, šo te kriminālu noziegumu izsakošanu, jo daudzās firmu konstrukcijās visās tās valstīs nevar atrast pat vainīgo, un tik un tā situācija pasliktinās. Uh, Otrais jautājums - kabotāža sākotnēji vienmēr tika um, argumentēta ar to, ka tad, lai nebūtu jābrauc ar tukšām aušuma, automašīnām. Šeit tagad tika teikts, ka nav datu par to, nekas nav zināms. Hmm. Nu, vai nu uh, kāda nevienam nav tahogrāfs, vai tas viss nedarbojas, vai tas netiek kontrolēts, jo ja tas tiktu kontrolēts, tad uh, būtu jābūt datiem. Uh, Bet ja tas ir tā, ka braucot ar tukšu mašīnu, tas nesamazinās, tad kabotāžas uh, izmantošana var tikt argumentēt tikai ar labāku peļņu uz uh, šoferu rēķinu, ne ar ko citu. Kāds vienkārši iegūst uh, treknu peļņu. Es domāju, ka tas ir vairāk kā problemātiski. Savāmas kungs. Uh, withdraw, thank you. Es negribu izteikties. Paldies, Maisners kundze. Jā, fin. Jā, paldies. Tad, kad es te klausos, tad man ir jautājums, vai mēs vispār varam panākt risinājumu attiecībā uz kapitāšu liberalizāciju. Protams, uh, Eh, tas būtu loģiski un saprātīgi, jo mums ir iekšējais tirgus, vienotais tirgus, un tad ir vajadzīgs arī tas transportā. Un tagad mēs runājam par līdzīgiem apstākļiem, kurus gribam sasniegt, bet vai mēs to vispār varam sasniegt, zinot, ka sociālie nosacījumi dalībvalstīs un eh, pat vienas dalībvalsts ietvaros ir ļoti atšķirīgi, vai mēs to vispār varam panākt? Un arī tos ieteikums, kurus jūs ieteicāt, vai jūs paši ticat, ka tos var īstenot? Uh, tādā likumdošanas procedūrā, kurā dalībvalstīm tas viss ir jāapstiprina. Vai jūs šeit redzat iespējas, un ja jā, tad kad tas varētu tikt īstenots? Paldies! Viens jautājums no manas puses. Vai es varētu saņemt skaidrojumu no jums? Šis ir sociālo un darba apstākļu pētījums pārvadātājiem Eiropā. Tas nav pētījums par uh, viņu darba apstākļiem Andos, uh, Um, kaut kādos tir, til, kalnos vai Dienvidamerikā, jo tas, par ko es šeit lasu, tas man atgādina vairāk Āfrikas kontinentu. Visu cieņu viņiem, uh, un uh, arī Andu kalnos šoferi brauc, bet ko tad es sagaidu Eiropas Savienībā? Tas nav tas, ko es šeit sagaidu. Varbūt mums ir jāpajautā starptautiskajai eh, ceļu transporta savienībai. Frasonīkums, vai jūs gribētu atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja jūs varētu īsi lūdzu? Jā, es labprāt atbildēšu uz tiem, kurus varētu attiecināt uz eh, jautājumiem, par kuriem izteicos. Tātad sākšu ar pēdējo jautājumu. Mēs sniedzam rekomendācijas un Dažas no tām, piemēram, saistītas ar um, efektivitātes mērķiem un citiem jautājumiem. Jā, es domāju, ka tās uh, var ļoti labi īstenot praksēm. Jo grozot pašreizējo uh, likumdošanu, mēs varam arī redzēt uh, atspoguļošanos realitātē. Tas tātad būtu par pēdējo jautājumu, taču pārējie jautājumi par to, ka tātad ir atšķirīgi sociāli apstākļi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nu, liberalizējot uh, tirgu un uh, paplašinot uh, tirgu, mēs um, pakāpeniski izlīdzināsim algas um, visiem darbiniekiem, tostarp arī šoferiem. Taču runājot par um, drošības eh, sistēma atšķirīgās dalībvalstīs. Šeit rodas eh, būtisks jautājums par eh, darbinieku direktīvas īstenošanu praksē dalībvalstīs. Mēs par to īsi runājām mūsu pētījumā un tā prezentācijā, taču mēs varam konstatēt, ka šī direktīva, šo direktīvu pēc darba apstākļiem ir ļoti grūti īstenot praksē. Dažas valstis eh, to ļoti labi paveic. Eh, Francija ir ļoti labs piemērs, kā arī ir citas dalībvalstis, kam tas izdodas visnotaļ labi, taču kopumā to ļoti grūti īstenot praksē un arī pāraudzīt eh, īstenošanu. Taču būtiskākais ir atrast tādu pieeju, kas darbotos patiešām praksē visur, nevis um, izgudrot kaut ko un pēc tam teikt, bet tas taču nedarbojas praksē. Runājot par um, uzņēmumu re reģistrēšanu, ir tā tad šī apņemšanās um, veicināt informācijas apmaiņu Eiropas Savienības uh, ietvaros. Um, Mūsu pētījums atspoguļo to, ka joprojām pastāv grūtības arī šajā reģistrēšanās jomā. Un arī šeit vajadzētu rast praktiskus risinājumus, kas būtu efektīvi. Es neatceros, vai bija vēl kas, ko vajadzētu komentēt, taču jebkurā gadījumā jūs varat uh, vēl diskutēt par to. Nākamais runātais. Jā, paldies. Ir ļoti daudz dažādu būtisku jautājumu šeit izrunāti. Mēs nevēlētos um, radīt tādu tirgu, kurā būtu slikti darba apstākļi, kā arī neprofesionāli darbinieki, taču pārmaiņas ir norisinājušās visnotaļ ātri situācija ir mainījusies, mums ir jaunas dalībvalstis, un kas tad īsti notiek, ka tās ir ļoti straujas pārmaiņas darba apstākļos. Varbūt, ka tas ir norisinājies pārāk ātri, tādēļ mums būtu jāatrod tādi, tādi pieeja, tādi pasākumi, kas varētu apturēt šo situācijas pasliktināšanos. Runājot par braukšanas laiku un atpūtas laiku un tahogrāfa kontroli. Šis eh, uzņēmums skaits, eh, kas būtu pārbaudāms, eh, gadu laikā ir tikai pieaudzis, kā jau mēs to konstatējām. Līdz ar to šī kontrole ir kļuvusi aizvien sarežģītāka. Mēs šeit mēģinām saprast, kāda ir reālā situācija, kas ir padarāms. Taču konkrētāk runājot par šo braukšanas laiku un atpūtas laiku, ir vesela virkne kontrolas eh, mehānismu, kā to pāraudzīt, taču tas eh, nesniedz atbildes uz visu, visiem jautājumiem. Kādi, kas tieši ir šie šoferi, kas brauc? Kāda veida darba līgums eh, viņiem ir bijis noslēgts? vai viņiem vispār ir tiesības strādāt, braukt konkrētajā dalībvalstī. Un tieši šo iemeslu dēļ varam teikt, ka īstenošana praksē nav pietiekami efektīva. Runājot par digitālajiem mehānismiem, digitālajiem tahogrāfiem, ir iespēja palielināt kontrolas um, procedūru skaitu un tādējādi padarītu šo situāciju daudz pārredzamāku. Tad mums ir vēl iespējas um, uzlabot šo situāciju, ir rīcības um, uh, brīvība. Šajā ziņā nesam vēl sasnieguši visu, kas būtu sasniedzams. Um, Un iespējams, ka turpmāko gadu laikā, tieši runājot par, um, turpmāko gadu laikā, tieši runājot par atsevišķu uzņēmumu praksi, mēs varētu sasniegt um, progresu. Nevienlīdzība dalībvalstu vidū sakņojas tajā, ka mums pastāv nevienlīdzība arī citās jomās. Un izlīdzinot šīs nevienlīdzības, mēs varētu arī uzlabot konkurences eh, jautājumus. Taču, kas attiecas uz nodokļiem, protams, ka šajā ziņā pastāv atšķirības, un šeit eh, drīzāk būtu jārunā par mm, eh, problēmas risināšanu tās saknēm. Es negribētu ieteikt pārmērīgu kabotāžu. Uh, jo mēs eh, tādā gadījumā riskējam pasliktināt situāciju vēl vairāk nekā tas jau noticis pēdējo desmit gadu laikā. Vairāk vajadzētu kontrolēt to, kas jau ir tagad un harmonizēt situāciju. Paldies! Paldies jums abiem par šīm prezentācijām! Un aicināšu nākamos eh, četrus runātājus. Uh, nākt priekšā un uzstāties ar savām prezentācijām. Tad jums sanāktu 5 minūtes katram. Pilāra kungs, Prelā kungs, Nielsen kungs un Stolt kungs saskaņā ar manu sarakstu. No, because there's, there's enough here.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 Piecas minūtes katram. Es zinu, ka mums ir liela vēlme un griba runāt bezgalīgi ilgi, bet uh, es tiešām varbūt neaturēšos no manas vēlmes jūs pārtraukt, ja jūs runāsiet pārāk ilgi. Mūsu vidū ir Pilārpa kungs no loģistikas kompānijas Klekat. Mums ir Pelero kungs ir Nilsen kungs un Stauka kungs no kontrolas iestādes. Nilsen kungs ir no darba devēja viedokļa pārstāvētājs. Pilārpa kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies! Jā, mani sauc Tomijs Pilārps un es esmu Zviedrijas starptautiskās kravu pārvadātāju asociācijas galvenais eh, padomdevējs, un es šeit pārstāvu arī Klekat kompāniju, kas ir muitas eh, apkopojušā kompānija. Es eh, uzklausot jautājumus un atbildes vēlētos pateikt, ka kravu pārvadātāji nevēlas apstiprināt tādu rīcību, kas ir pretrunā ar patreizējiem likumdošanas aktiem. Un tomēr Mums ir zināmas problēmas ar mūsu labo slavu. Piemēram, šeit tad mēs pat neatpazīstam publiskajā telpā izveidojušos iespaidu par mums. Mēs vēlamies veicināt debatas par mūsu sasniegumiem un par to, kādam vajadzētu būt eh, pieejas līmenim kopīgiem tirgum, un tomēr balstīsimies eh, mūsu secinājumos tikai uz faktiem un statistiku, un nevis uz baumām un emocijām. Tātad klekat. Ko mēs pārstāvam? Mēs eh, pārstāvam kravu pārvadātāju kopienu Eiropā. Tas bija pārāk ātrs pavirzies uz priekšu pirmo reizi, tāpēc es neesmu liepazinies ar tālu vadības pulti. Eiropas Savienības pārvadātāja tirgus un īpaši kravu pārvadātāju situācija balstās uz uh, jūnijā sagatavoto Eiropas komisijas pārskatu, atvainojos janvārī. Tātad pārs, pārvadātājiem nav dotas brīvas rokas pārvadājumos. Ir ierobežojums trīs pārvadājumi nedēļā, un tas nozīmē, ka šādi pārvadātāji ir spiesti mašīnu dzīt tukšu Bija jau vairāk deputāti, kas to pieminēja. Starptautiskais eh, transports ir jāiekļauj pirms eh, mēs varam uzsākt mūsu kabatāžas rīcību. Piemēram, eh, piekaba tiek izmantot ļoti ilgu laiku, un tukšo dzīt nevajadzētu. Dažādās darību dalību valstīs eksploatācijas situācijas ir stipri atšķirīgas. Īpaši, ja mēs runājam par dažādu pārvadājumu kopsavilkšanu, ja ir atsevišķs rēķins par dažādām precēm vai dažādiem konteineriem, kas tiek salikt uz vienas mašīnas, ir E, tādas jurisdikcijas, kuras uzskato par vienu pārvadājumu, un ir tādas jurisdikcijas, kas par dažādiem. Kā jau vairāk runātāji to pieminēja, patreizējā noteikuma izpildu praksē bieži vien saskars ar grūtībām. Un tur nu mēs neko nevaram līdzēt. Kāds ir priekšlikums? Mēs eh, neuzskatām komisijas priekšlikumu par ārkārtīgi revolucionāru. Kabotāža ir jāizmanto, kad tā ir nepieciešama un kad pieprasījums pēc tās ir liels. Kabotāža joprojām saglabā ļoti zemus procentus, saglabājot ar iekšzemes un starptautiskajiem transporta pārvadājumiem. Uh, ir tādi komisijas skaitļi, ko ir piegādājis Jurastats, kas apgalvo, ka kabatāja sastāda maksimāli 5%, ir tāda statistika, kas to visu paceļ uz 20% robežai. Es jau vēlētos pajautāt, kas tad ir ticis izmērīts un noteikts un kādā veidā. Bieži vien ārzemēs reģistrēta automašīna konkrētajā valstī tiek reģistrēta kā kabatājas pakalpojums sniedzēja, bet nevienmēr tā ir, protams, ka nē. Mūsu ieteikums būtu sekojošs, mēs vēlamies, lai tiktu svītrots maksimālais kabatājas operācijas skaits. Un e, tas ir saistīts pirmajā priekšlikuma kopumā, ko ir sagatavojusi komisija. Tā tad atteikties no trīs eh, transporta pārvadājumiem kabatāžas ietvaros. Pirmkārt, to nebūs iespējams eh, kontrolēt, un otrkārt, ko tad nozīmē kabatāžas operācija. Joprojām problēmas pastāv, kā jūs teicat, tātad, ko nozīmē krāva, kas ir krāva, ko uzskatīt par krāvu, ko uzskatīt par pārvadājumu, vai piekabē ir jābūt eh, pilnai, vai, piemēram, mēs varam ielikt vienu kafijas tasīt traileri, eh, kafijas tasīt piekabē un pateikt, ka tā ir pilna. Par tahogrāfiem, digitāliem tahogrāfiem. Lieliski ideja. Mēs vēlētos, lai tiktu izveidot arī juridiskā prakse, piemēram, tā saucamā viltus kabotāža. Mēs eh, neuzskatām, ka šiem apsvērumiem vajadzētu aizskavēt kabotās liberalizācijas ideju. Un arī Eiropas regulējošās iestādes ir iestājušās par to, ka problēma ar kabotāžu nebūs. Nemainās slīdīt, ak nē, tomēr aizgāja. Jā, bet beigšu tūlīt runāt, saka Pilārpa kungs. Ko mēs šeit redzam no pārvadātāja viedokļa? Mēs, vē, es vēlētos izmantot man doto iespēju un uzteikt, ka pamatīdēja Eiropas Savienībā ir brīva pakalpojuma un preču pārvietošanās. Un eh, transporta sfērai nevajadzētu tikt izska, izslēgtai no šīm brīvībām. Arī mums ir pilnībā jāizmanto šīs brīvības proti iedzīvotāju labumu gūšana no brīvas preču pārvietošanās ir būtiska, un eh, šeit dzirdīgam ir jābūt arī tiesību sistēmām. Piemēram, ja šofers vai pārvadātāja kompānija nelietīgi izmanto sistēmu, tad tiesību sargājošajām iestādēm ir jābūt gatavām rīkoties. Bet eh, Eh, harmonizācija ir jābūt nodrošinātai 100% apmērā, pirms būs pilnīga liberalizācija, bet šo 100% harmonizāciju varētu sākt īstenot pakāpeniski. Teiksim, eh, septiņu dienu periods un trīs pārvadājumi mēs varētu varbūt eh, pieprasīt piecu gadu, piecu, sešu gadu pārējais periodu un tad jau runāt par pilnīgu liberalizāciju. Mans jautājums parlamentam. Kāpēc paplašināšanās vienmēr tiek saistīta gandrīz ar sociālās situācijas paplašināšanos? Kāpēc? Ja sistēmu paplašinot un strādājot kopā, mēs visi uzlabojam sistēmu, tad kāpēc mums to nedarīt? Paldies! Prieksēdētājs turpina. Es saprotu, ka piecās minūtēs eh, iekļauties ir ārkārtīgi grūti. Nākamais ir Parillo kungs no strādājošo federācijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, um, dāmas un kungi. Es sauc Roberto Parillo, esmu Eiropas Savienības auto transporta pārvadātāju arotbiedrības priekšsēdētājs. Sākšu ar vienu jautājumu, ko šķiet uzdeva kāds no deputātiem, vai ir kāda risinājuma? Jā, ir risinājumi, mēs varam tos iznot praksē, ja uzklausām profesionāļus, proti pašus darbiniekus un jomas profesionāļus. Sākšu ar to, kam izklāstīšu, kāda ir sociālo partneru nostāja. Manuprāt, ir būtiski uzstāt uz to, kāda ir šī sociālo partneru nostāja. Tādi mums ir, mums ir gan darbinieki, gan uzņēmumi, un ir ne tikai vienota nostāja, bet arī vienota analīze par to, kāda ir komisijas eh, nostāja, un ir arī kopīgs priekšlikums. Vēlos arī uzsvērt, ka mēs eh, esam par tādu tirgu, kurā būtu lojāla konkurence un vēlamies, lai viss būtu pēc iespējas labāk, taču ar tādiem noteikumiem, kurus ievērotu visas puses. Tātad, kādi ir sociālo partneru priekšlikumi? Es vēlētos uzsvērt vienu no tiem, kas arī sasaucas ar tirgus regulējumu. Uh, ceļa kartes izstrāde, kas būtu saistoša ceļa karte un kas harmonizētu noteikumus, kas saistīti ar nodokļu jautājumiem, ar ceļu drošību, sociālajiem apstākļiem un šo noteikumu īstenošanu praksē. Šāds būtu mūsu priekšlikums. Šādā ceļu kartē vajadzētu iekļaut iniciatīvas, kas būtu gan likumdošanas, gan nelikumdošanas iniciatīvas, kas ļautu harmonizēt tirgu un radīt eh, mehānismu, kurā dalībvalstis varētu izveidot eh, atbilstošu sistēmu autotransportam un pārvadājumiem, un komisija būtu iespēja eh, pāraudzīt šo harmonizāciju. Tas arī dzen atbild un atbilst jūsu izlemtajam, jo 2011. gada novembrī jūs ieņemāt skaidru nostāju Baltijā grāmatā. Rezolūcija uh, Baltajā grāmatā, ko es neatkārtošu, jūs to labi zināt, jo jūs par to balsojāt. Šī rezolūcija skaidri atsaucas uz konkurences kropļošanu un sociālo dempingu. Tur ir atsauce arī uz priekšlikumiem, kurus komisijai vajadzēja iesniegt 2013. gadā, kas attiecās uz darba un sociālajiem apstākļiem Eiropā. Uh, ir atsauce uz priekšlikumiem, kas tātad nenovestu pie sociālā dempinga. Pakalpojuma atvēršana nenozīmē automātiski sociālo dempingu. Īsumā parlamenta sniegtais atzinums un prasība komisijai bija šāda, kā to nu pat minēju. Es, protams, neatkārtošu visu to, kas jau ir ticis teikts, taču pāris skaidru skaitļu. Šobrīd saskaņā ar 2009. gada maijam, maijā pieprasīto, parlamentu pieprasīto pētījumu, kā parlaments to ir uzsvēris, tas ir apjomīgs pētījums, taču tas atspoguļo autotransporta nozares eh, sociālo un darba situāciju. Mēs varam redzēt ikgada ieņēmumus. Um, katrā dalībvalstīm. 33 tūkstoši Nīderlandē, 12 tūkstoši Portugālē. Tātad mēs te varam runāt tikai par 15 eh, dalībvalstīm, taču Rumānijā ir 1900. Protams, vēl ir jāpieskaita arī procenti, kas ir saistīti ar eh, darbu eh, autotransporta jomā, taču šāda ir pašreizējā situācija. Un tieši to mēs pašlaik vēlētos, lai komisija līdz 2013. gada beigām izstrādātu nopietnu ziņojumu par to, kāda ir situācija sociālajā un darba tirgus ziņā, kādā veidā īstenojas praksē sociālā likumdošana. Tas, protams, ir ļoti sarežģīti, taču mēs varam pāraudzīt, kā darbojas likumi un īstenot to, lai praksē darbotos jau pastāvošie likumi un nevis izgudrot jaunus likumus, lai nodrošinātu to, ka tirgus darbojas konsekventi, skaidri, ievērojot darba noteikumus. Tas pašlaik nav iespējams liberalizācijas dēļ, un mēs, sociālie partneri, nesaprotam, kā Eiropas parlaments no vienas puses var ieņemt skaidru nostāju, un no otras puses eh, tātad joprojām ir komisija, kas joprojām apelē pie tā, ka liberalizācija ir vienīgais eh, risinājums. Komisijai būs jāizdara izvēle. No vienas puses komisija apstiprina balto grāmatu par uh, transporta nozara, kas ir jāatbalsta, taču no otras puses tā saka, ka Eiropā var veikt pārvedājumus kaut vai tukšā un ka tas ir pieņemami. Ir pilnīgi noteikti nepieciešams risinājums, un mēs esam jūsu rīcībā sadarbībai. Paldies, priekšsēdētāji kungs, šķiet esmu iekļāvies laikā, un es vēl vēlos piebilst pašu pēdējo lietu. Šobrīd primārais jautājums ir tas, ka mēs vairs neesam brīvā Eiropas pilsoņu pārvietošanās kontekstā. Šobrīd um, arī Filipīnas un Ķīnas šoferi var brīvi pārvietoties un strādāt Eiropā, un tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Paldies! Liels paldies! Nākamais no Statotiskās ceļu transporta apvienības um, Maikla Nielsena kungs. The IRU, Paldies, priekšsēdētāji kungs. ORU mēs pārstāvam darba devēju kompānijas visā pasaulē un arī Eiropas Savienībā. Atcerēsimies, ka 8% ir nelielas kompānijas, bet tas varbūt eh, nav tik daudz saistīts ar, ar cenām. Par kabatāžu ir neadekvāta spēkā esošo noteikumu īstenošana dzīvē, kas ir novedusi pie negodīgas konkurences. Arī statistikas dati šad tad pieveļ, kā jau tas parādās kabotāžā, un netiek ņemta vērā nelegālā kabotāža. Ir tā saucamās melnās avis, un šīs melnās avis likumdošanas plaisās var izsprukt. Valsts atbalsts multimodāliem spēlētājiem palielina cenas. Patiesībā liel, piecas lielākās kabatāžas kompānijas Eiropas Savienībā ir tā saucamās multimodālās. Ļoti svarīgs jautājums ir ar transportēšanas cenām, un šodien mēs, eh, protams, nevaram nolemt, kādas būs prasības vidas aizsardzībai un arī kādas eh, prasības mēs izvirzam darba vietai, šoferu darba vietai. Un, protams, ir jāvienojas par vienādiem spējas noteikumiem. Kabatājas nākotne. Ļoti daudz mēs apstrīdam jūsu piedāvāto nostāju, Proti, tirgum ir jātiek liberalizētam, un kāda ir argumentācija mūs tā nepārlielina? Mēs nedomājam, ka tiks palielināta efektivitāte. Ir dati, kuri apgalvo, ka 50% visu kabatāžas pārvadājumu gadījumā mašīna tiek dzīta vienā vai virzienā tukša. Mēs uzskatām pēc jūsu ierosinājuma, ka liberalizācija tikai un vienīgi tukšo mašīnu zināšanu palielinās. Parillo kungs teica, ka eh, sociālie partneri ir piedāvājuši alternatīvu, kas eh, balstās uz reālo situāciju. Palielināt eh, patreizējo noteikumu īstenošanas efektivitāti un piedāvāt ceļu karti, kas tad būtu jāpanāk ar tālāku liberalizāciju. Un noslēgumā, un mēģinot eh, iekļauties 5 minūšu laika limitā, mēs tiešām uzskatām, ka Eiropas komisijai, ja tā vēlas kaut ko nopietni dalī, darīt, un mēs tiešām ceram, ka Eiropas parlaments šo ideju atbalstīs, ka Eiropas komisijai ir ceļu transporta sociālo partneru viedoklis jāņem vērā. Šobrīd ietekmes saka novērtējumā tas neparādās. Mēs vēlamies mazliet pamainīt patreizējo priekšlikumu, jo neuzskatām, ka tas Eiropas ceļu pārvadātājiem ir nepieciešams. Kā jau viens no runātājiem teica, pilnīga tirgus liberalizācija, ja mēs atsakamies no trīs pārvadājumiem vai operācijām septiņās dienās, tad tas iespējams varētu palīdzēt. Un tomēr atcerēsimies, ka 2004. gadā šis likumdošanas akts tika pārskatīts un pamainīts, un toreiz arguments parādījās, lai likums darbotos, ir nepieciešama kvantitatīvi, da, kvantitatīvi rādītāji, un tāpēc parādījās trīs pārvadājumi septiņās dienās, bet tagad parādās, ka ar to mums šodien mums ir jāatsakās no tām. Mēs e, neatbalstam tālāku liberalizāciju, tirgus atvēršanu visiem spēlētājiem. Jau šobrīd ir pietiekama tirgus, krop, tirgus kropļošana un e, pārvadājuma cenas ir liktas uz spēles. Jau šobrīd ir skaidrs, ka patreizējais e, šoferu profesionālisms samazināsies, ja liberalizācija notiks. Mēs jau uzskatām, ka tas izdarīs milzīgu spiedienu uz eh, peļņas iespējām pārvadātāju kompānijās. Un uzskatām, ka tas eh, diez vai uzlabos arī vidas situāciju. Diemžēl mēs neesam vienīgie, kas pieturās pie šāda viedokļa. Mēs eh, uzskatām, ka kravu pārvadātājiem un visiem pārvadātājiem ir jāraugās, lai pieņemtās likumdošanas normas varētu tikt izpildīts arī dzīvē. Jo ar vien mazāk pārvadātāju viedoklis tiek ņemts vērā, un mēs vēlētos, lai tas tiks sazritēts vairāk. Paldies! Un beidzot kontrolas iestādes viedoklis Filips Stokes, Eirokontrolas viedoklis. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Filips Stokes, un es esmu izpildu komitejas biedrs. Uh, local authorities in 14... Runātais runā bez mikrofona. My apologies. The introduction. Es atvainojos. 2010. gada maijā tika pieņemts regulas par kabatāžu, un to ECR atbalsta, jo tas nosaka skaidrāku situāciju par to, kas ir kabatāža, un nosaka, ko var darīt, ja kāds pārkāp regulas. Uh, un tomēr jauno regulu piemērošana ir arī radījusi problēmas ieviesējiem, proti eh, konflikti ar vietējo likumdošanu. Mums ir jācenšas interpretēt likumdošanu, lai noteiktu, vai patiesībā ir kāds pārkāpums konstatēts. Un eh, te mēs redzam, ka atšķirīgās dalībvalstīs ir atšķirīga eh, mēroga līmenī ieviesta kabatāžas likumdošana. Uh, realitāte ir tāda, ka mēs eh, uzskatām, ka kabatāžas eh, noteikumu ieviešana ir ļoti sarežģīta, un to grūti ir arī pierādīt, ja mēs vien nepieķeram pārvadātāju pie rokas. Ir diva veida kabatāžas pārkāpumi. Pirmkārt, eh, vienkārši netiek pareizi saprasta regula. Varbūt tādējādi tiek veikts vairākas kabatāžas operācijas septiņdien laikā nekā trīs un netiek sniegta uh, pareizā dokumentācija. Un otrkārt uh, ir pārkāpumi, kad pārvadātāji ļoti skaidri zina noteikumus, bet tomēr regulāri veids vietējos pārvadājumus citā dalība valstī un um, netiek sodīti. Uh, ir pierādījumi, ka bieži vien vairākas nedēļas pat mašīnas pavada citā dalība valstī, neveicot nekādus starptautiskus uh, um, pārvadājums, bet tā nav tikai nelegāla kabatāža, tā ir arī nelegāla uh, pārvadājuma veikšana. Proti ir uh, jābūt uh, skaidriem noteikumiem. Un uh, bieži vien aiz uh, slēpjas aiz kabatāžas veidzot nelegāls pārvadājums. Apmēram 3000 uh, kabatāžas pārkāpumi ir konstatēti un sankcionēti, bet tās ir tikai no septiņām dalībvalstīm, kur darbojas Eurokontrola rūta. Uh, Um, un uh, mēs uzliekam sodus no dažiem simtiem dažiem, līdz dažiem tūkstošiem. Un, uh, um, ja ir zemas uh, soda naudas, tad tas nedarbojas. Uh, Uh, viņi vienkārši neievēro regulas. Dažas dalībvalsts arī uh, konfiscē automašīnas. Uh, visā visumā kapatāžas pārkāpumu skaits ir neliels un būtu viegli konstatēt, ka kaut problēmas nepastāv, un tomēr mums ir bažas, ka patiesā apjoms nav vienkārši par to ziņots, uh, ir daudz pārkāpumu, kas notiek, tie vienkārši netiek konstatēti. Un šī likumdošana, ko mēs ieviešam lik, ikdienā, jo ilgāk automašīna ir prom no savas valsts, e, jo e, vairāk tiek pārkāpti sociālie noteikumi un darba drošības noteikumi, un arī netiek veikts pārbauds, kas būtu nepieciešams tehniskā aspektā. Tātad šī likumdošana netiek ievērota. Uh, Un ja nav pieeja um, dokumentācijai, tad uh, uzņēmums arī nevar zināt, kur un kā viņš šoferi brauc. Rezultāts ir tāds, ka jo ilgāk uh, automašīna un šoferis ir uh, prom no savas bāzes, jo lielāks risks ceļu drošībai. Mēs uzskatām, ka ar dažiem izņēmumiem, proti, ka jāceļ šis trīs braucienu ierobežojums, uh, un specializētie izņēmumi, ir tomēr paties risks, ka um, šis var kļūt par tirgu, kur apstākļi turpinās pasliktināsies, jo aizvien ilgāku laiku mašīnas būs prom no savas bāzes. Ir jānodrošina vienādi uh, apstākļi, jāveic kontroles, un uh, tad varbūt varēs arī paplašināt tirgu. Much, Stokes. Paldies, Stoks kungs, Kūnu kungs. Um, Debaka un Mrs. Tikā. Tie ir pietiekšies runātāji. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, nepagaidiet, Zīles kungs uh, un Lichtenbergers kundze. Okay. Labi. Paldies, priekšsēdētāji Brain. Gribētu sirsnīgi pateikties Pilāru kungam par Ilo un Stoksu un Nilsen kungam. Tas tiešām bija ļoti eh, diferencēts situācijas apraksts eh, transporta tirgu, kas mums ir Eiropā. Un mans jautājums eh, ir sekojoši. Kā transporta kapacitāte attiecībā uz uzņēmumiem uh, Mm, Austrum Eiropā ir pārvietojusies. Mums bija transporta konferences Vācijā, un tur bija skaidrs pazīmes, ka uh, transporta nācija, kāda kādreiz bija Holande, pirms 10-15 gadiem, tagad daudzas liet, lietas ir pārvietojušās uz Baltiju un Centrālu un Austrum Eiropas valstīm. Uh, un eh, tad, kad uh, ir kabatāžas pārvadājumi, tad šīs sociālās problēmas arī izkristalizējas Nē, tie atpūtas un braukšanas laiki tiek ievēroti, bet kas attiecas uz algām un sociāliem apstākļiem, tas viss kļūst ļoti sarežģīti. Un tā ir situācija, kas attiecīgajā dalība valstī ir jāatrisina. Un tāpēc es domāju, ka mēs esam šajā uh, spriedzes laukā, kur esam, un uh, pamatoti tiek teikts kabotāžā. Uh, tās dalībvalstis, kurām ir augsti sociālajie standarti, tie tiek uh, pārkāpti uz leju, tie tiek uh, ar sociālo dempingu pazemināti, nu, jo uh, tiek paplašināta kabotāža. Tādiem uzņēmumiem ir, protams, augsti mērķi. Mēs gribam strādāt energoefektīvi, negribam braukt ar tukšām mašīnām, vēlamies vienotu Eh, tirgu, bet problēmas tomēr pastāv, un šī pretestība arī, nu, man tagad nenāk prātā nekāds risinājums, Brian. Cilvēki. Baha kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu norādīt uz šo labo sadarbību starp darbdevējiem, darbņēmējiem, un no tā es gūstu cerību. Un uh, ar sociālo partneru iesaisti nevienreiz vien ir pieņemta laba likumdošana. Divi konkrēti jautājumi. Vispirms par Ilokungam. Viņš eh, teica, un tas arī šodien tika vairāk kārt teikts, ka no trešajām valstīm ir nodarbinātie un ļoti pavisam legāli viņi strādā Eiropas Savienībā. Tātad, ko tas nozīmē pavisam legāli, uz kādu likumiskā pamata tad viņi strādā un kā tik un tā varētu veikt kontrols un uh, uzlikt sankcijas. Un tad Staukskungam šis datu uh, ievākšanas pasākums, viņš pamatot norādīja, ka ir problēmas iegūt datus uh, atsevišķajos uzņēmumos attiecībā uz, attie uz konkrētiem šoferiem kā šeit varētu rīkoties, lai uzlabotu šo datu iegūšanu, jo es no tā secinu, ka neiegūstot datus nevar arī veikt nekādus tālākus soļus. Paldies! Debaka. Debakas kungs. Thank you, chair, um, and thank you also to... Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī runātājiem par šo informāciju. Es domāju, ka visi šeit ir droši, ka mums. Uh, ir jārisina problēmas eh, šajā jomā un, protams, arī jātiek galā ar tām kompānijām, kas eh, pārkāpj noteikumus. Eh. Es domāju, ka mēs visi par to varam vienoties. Man būtu divi konkrēti jautājumi. Diskusijas, kas šodien norisinājās, atspoguļoja vairākas lietas. Runājām par sociālo harmonizāciju. Ko tad tas īsti nozīmē? ko tieši tad mēs harmonizēsim? Vai Beļģijas un Luksemburgas līmenī? Vai Bulgārijas un Lumi, eh, Rumānijas līmenī mēs harmonizēsim? Vai Beļģijas un Luksemburgas līmenis tas taču nav viens un tas pats līmenis? Kā tad mēs to, ko mēs kuram pievilksim klāt? Tas ir viens no pamat jautājumiem. Uh, kas rodas eh, šajā sakarā. Ja mēs skatāmies eh, minimālās algas Beneluksa valstī, valstīs un Bulgārijā un Rumānijā, tad nemūžam mēs nevaram salīdzināt šīs lietas. Vai jūs varētu lūdzu sniegt uh, divus, trīs piemērus, ko īsti jūs ar to domājat? Otrkārt, runājām par uh, cenu līmeni šajā sektorā, jo, protams, uz to iz, tiek izdarīts ārkārtīgi liels spiediens no ārpuses. Un um, šeit ir jārunā arī par uh, sam, saprātīgu un atbilstīgu cenu līmeni kompānijās. Taču šeit daļai iesaistīts arī prote protekcionismu jautājums. Parādās arī daudz un dažādi visnotaļ uh, iespaidīgi stāsti Bulgāru šoferis eh, saka, ka mēnešu laikā nopelna četras eh, mēnešu algas, ko nopelna viņa sieva, turpat eh, Bulgārijā. Tad ir atšķirības šajās valstīs, un kā tad mēs to ņemsim vērā salīdzinājumā ar pārējām dalībvalstīm? Paldies! Komisijas tikau! Tikās kundze! Lies paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies arī viesiem par prezentācijām. Es vēlētos, vai kāds, vēlētu zināt, vai kāds šeit pārstāv komisiju. Man būtu jautājums komisijai, vai tā grasās nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu grozīt uh, regulas uh, 1071 un 1072 no 2009. gada. Tātad mēs šeit runājam pašlaik par Eiropas um, transportu uzņēmumu reģistru. Diemžēl man jāsaka, ka nav nekādas uh, saiknes starp šiem reģistriem no valsts uz valsti. Šādiem reģistriem vajadzētu būt uh, savstarpēji saistītiem. Tā tas bijis noteikts līdz 2012. Uh, gadam, tas būtu bijis jāizdara, taču tikai Bulgārija ar um, atsevišķām valstīm ir saistīta, un um, dažas valstis ir mēģinājušas to paveikt, taču tas nav paveikts. Taču komisija ir uh, nākus klajā ar 26 pilota pārkāpumu procedūrām, tad paraugu pārkāpumu, mm, pa, paraugu prāvām, taču kā tieši mēs varam redzēt rezultātus mēs varam redzēt eh, bažas eh, dalībvalstu vidū, ka šeit varētu eh, rasties netaisnīga konkurence, sociālais dempings, tādēļ, ka Austrumēropā ir zemākas algas. Nevienmēr šīs bažas ir pamatotas. Kabotāžas liberalizācija varētu padarīt vienlīdzīgākus sociālos un algu nosacījumus, taču ne uzreiz. Mēs šeit eh, runājam par bažām, kādas eh, rodas 15 eh, agrākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm pret jauno Eiropas Savienības dalībvalstu šoferiem. Taču, kā jau te tika minēts, te ir filipīniešu šoferi, kam ir tiesības uh, un kurus van, var nodarbināt mazāk par 185 darba dienām. Un viņi var izmantot ne tikai vietējos uh, transporta līdzekļus, bet arī ārpus Eiropas Savienības uh, reģistrētos transporta līdzekļus. Mums nevajadzētu baidīties vienam no otra, bet mums vajadzētu analizēt, kāpēc rodas problēmas un kā praksē izmantot. Kā, kā praksa darbojas likumdošana, kas, diemžēl, uh, piesaista ārpus Eiropas Savienības. Uh, Zils kungs, lūdzu. Um, Jā, paldies, Brian. Es neesmu īsti pat pārsteigts ar, par šīs diskusijas vispārējo virzienu, bet es esmu diezgan vīlies, jo mm, šeit ir runa par liberalizāciju. Un šeit es gribētu divēt nodalīt divas lietas. Ir īstermiņu uzdevumi, mums, protams, šobrīd ir eh, problēma, kas, protams, palielina iespējumu liberalizāciju. Uh, Un tā ir uh, liekā kapacitāte, un tāpēc arī cenas krītas. Protams, ka ir ļoti sarežģīti uh, uh, ieturēt rentabilitāti, un tas ir normāli ekonomiski princips tāds. Un, ja mēs izdarām secinājumus no šīs analīzes, tad eh, jāaptur liberalizācija, jāieliek vairāk eh, ierobežojumu, tad arī parādās, tomēr tad arī parādās eh, neglītākas liberalizācijas, eh, diskriminācijas formas. Mēs runājam par 15 dalību valstīm, mēs runājam par sociālo harmonizāciju, sociālo dempingu. Paraugieties uz šo parlamentu. Jūs zināt, kādi ir noteikumi. Jūs varat pieņemt uh, sekretariāta darbiniekus. Uh, uh Tātad jūs varat noalgot vai nu 11 bulgārus vai vienu Dānijas ekspertu. Lūdzu, sakārtosim savu namu. Vai tas ir sociālais dempings vai sociālā harmonizācija, ko mēs šeit parlamentā īstenojam? Un tāpēc es esmu tiešām vīlies, bet ne tikai par eh, ceļu pārvadātājiem, bet par parlamentu kopumā. Uh, Tāpēc es domāju, ka mums ir vai nu jādomā ilgtermiņā par eh, šīm četrām brīvībām, kas ir Eiropas Savienībā, par vienoto tirgu, vai arī tas vienkārši jāaizmirst. Un uh, apturam to visu ilgtermiņā. Lichtenbergers kundze lūdzu. Paldies. Divi kolēģi pieminēja sociālo harmonizāciju un uh, Ne tikai šo iemeslu dēļ, bet arī dalībvalsts pretestības dēļ es pret jebkādu iejaukšanos sociālajās noteikumos to uzskatu par drīzāk uh, nepreiz pieeju. Bet ir gan darbinieku nosūtīšanas direktīva, gan arī citi likumdošanas akti, kas patiesībā sociālo dēmpingu ierobežotu. Mans jautājums tas, acīm redzot, nenotiek. Dalībvalstu kontrolas, acīm redzot, nav piemērotas, lai to izdarītu, un es labprāt uh, uh, pajautātu uzņēmēju pārstāvim, ko jūs darāt, lai šo ļaunprātīgo izmantošanu samazinātu. Jums taču arī ir pienākums uh, pēdiņās labos Uh, dalībniekus aizsargāt pret konkurences kropļojumiem, kas tiek īstenoti um, uz darba ņēmē rēķina. Tas man ir tāds ļoti būtisks jautājums, ko grib jums uzdot, un otrkārt, es vairs nevaru salasīt jūsu uzvārdu, bet uh, jūs teicāt, ka uzņēmēji uh, bieži vien pārpratuma dēļ ļauprātīgi izmanto kabatāšu noteikumus. Vai jūs to varētu izskaidrot, ja kāds māk lasīt un rakstīt, tad taču tas būtu jāsaprot, tas man šķiet neiespējami. Okay, thank you very much. If I... Liels paldies. Un tagad Senhalovs kundze, jūs gribētu izteikties? Nē, tad es varbūt došu vārdu mūsu četru pārstāvjiem katram. Uh, Eh, divas minūtes, pretēji iegūšos nepatikšanās eh, ar tulkiem. Eh, Roberts jau teica, ka mums nevajadzētu slikt izturēties pret sociālajiem partneriem un pašiem savā namā ievērot savus noteikumus. Un vispirms Pilāra kungs, lūdzu centieties atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti jums konkrēti. Ja jūs varētu iekļauties divās minūtēs, tad būtu labi. Vispirms Pilāra kungs, jo viņš uzstājās kā pirmais, lūdzu. Mikro. Next, Mr. Perillo, ETF, do you want to say? ETF, vai jūs kaut ko varētu uzteikt? Pavisam īsi. Ļoti īsi. Filipīniešu šoferu problemātika, kas tagad uh, legāli var strādāt Eiropas Savienībā. 72 2009 regulā teikts par um, atļauju izsniegšanu šoferiem. Katra dalībvalsts var izsniegt šīs atļaujas autotransporta pārvadātājiem, un šādai atļaujai ilgums var būt pieci gadi. Tātad ķīnieši, brazīļi, brazīlieši, filipīnieši var braukt uz Eiropu un strādāt pilnīgi legāli. Te ir vesela virkni jautājumu, kurai būtu jāpievērš likumdevējiem. Otrais jautājums par harmonizēšanu. Tas ir ļoti vienkārši. Viens piemērs. Pašlaik mums ir šoferi no Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas, kas mēnešiem ilgi paliek Eiropā. Taču, ja mēs eh, pētījām 2011. gada 15. marta Eiropas Savienības tiesas eh, spriedumu, tad mēs varam redzēt, ka šiem darbiniekiem ir jābūt tām tiesībām, kādas pastāv valstī, no kurienes tie ir ieradušies. Tātad mēs varam harmonizēt sankcijas un citu veidu politiku, taču sankcijām jebkurā gadījumā jābūt pietiekuši stingrām, jo cilvēki, kas krāpjas, paši mums saka, ka mēs varam turpināt tā darīt, tāpēc, ka tas nav dārgi un nav arī pārāk stingra kontrola, tikai 2% kontrolas. Tātad ir ļoti vienkāršas lietas, kā. Ka padarīt šo tirgu sabalansētāku, ievērojot pašreiz spēkā esošās tiesību normas. Pašlaik Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas šoferi mums saka, mēs vēlamies darbu labos apstākļos, atgriezties mājās ik pa 15 dienām un nepalikt eh, Eiropā sešus mēnešus no vietas. Un ja mēs nevaram atgriezties pie ģimenes un bērniem, eh, tad, eh, ja mēs vēlamies atgriezties pie ģimenes un bērniem, tad mēs paliekam bez darba. Un, manuprāt, tā ir verdzība mūsdienu izpratnē. Paldies. Mr. Nielsen. Nielsen kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man ir arī iespējot tātad atbildēt īsi. Protams, ierobežojumi ir nepieciešami. Mēs vēlamies eh, noteikumus tādi, kā tie pašlaik ir, lai tie būtu pietiekoši efektīvi. Neviens tos te pārvadātāji nevar pieņemt um, šādu veidu uh, schēmu saistībā ar kabatāžu, ja nav pietiekoši stingras likumdošanas. Jautājums par datu trūkumu. Nu, šeit mēs pilnīgi noteikti uzskatām, ka trūkst datu, trūkst informācijas Un mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams eh, ievākt vairāk ticamas un skaidras informācijas. Runājot par liberalizāciju, mēs uzskatām, ja mēs turpināsim liberalizēt tirgu, situācija tikai pasliktināsies. Jautājums par eh, spiedienu uz cenām un par sociālo apstākļu harmonizēšanu. Jums ir pilnīgi taisnība. Ir skaidrs, ka dažiem nāksies samazināt savas cerības, dažiem palielināta, vai mēs varam izlīdzināt visu tikai balstoties uz algām? Nē, mums nāks skaitīt, uh, eh, pieskaitīt arī izmaksas un pārējos apstākļus. Par to ir jādomā. Runājot par uh, cenu līmeni. Manuprāt, vienotā atbildība šeit būtu nepieciešama. Vienotā, vienotās saistības, tad mēs visi esam saistīti. Un um, tādējādi mēs varētu arī atka, um, atklāta, kurā ķēdes posmā ir radusies problēma. Pašlaik uh, mēs redzam situācijas, kurās, um, cilvē, uh, kurās tiek pieņemt lēmumi, kas uh, praksē nevar tikt īstenoti. Tad, tad uh, ir uzņēmumi, kuriem ir ļoti maz transporta, un tie ir spiesti pārkāpt noteikumus. Um, taču tas pilnīgi noteikti nebūtu pieņemams um, lai kā, tādu vai citādu iemeslu dēļ uzņēmumi būtu spiesti pārkāpt um, noteikumus. Šī situācija ir pietiekoši bīstama un mums par to ir jādomā. Paldies! Nākamais runātājs um, Stoks. Stoks. Paldies! Divi jautājumi. Viens par datu ievākšanu. E, realitāte ir tāda, ka dati, kurus e, mēs pašlaik ievācam, uh, um, rada pietiekuši lielu neskaidrību. Ir pietiekuši liela neskaidrība no tiesību aktu viedokļa, kas tiek sagaidīts no šoferiem, kas tiek sagaidīts no likumdevēja. Un tātad problēmas ir arī jautājumos, kas skar kabatāžu. Un tieši problēmas rodas nepareizi interpretējot um, tiesību aktus. Uh, Um, uh, šoferis saskarās ar problēm, problēmām un uzņēmējs saskarās problēmām tieši tāpēc, ka nepareiz tiek interpretēta tiesība akti. Priekšsēdētājs. Tas mums uh, uh, atgādina to, ko arī gaisa pārvadātājs saka par 261 regulu. Nākamais runātājs. Manas divas minūtes. Es gribu tikai uh, uzsvērt, ka uh, kravu nosūtītāji uh, Tātad mē, tā nav, ka mēs gribam pilnīgu liberalizāciju šobrīd. Mēs vēlamies uh, rīkoties pakāpeniski, bet mēs gribam tagad sākt ar liberalizācijas procesu un virzieties pakāpeniski kopā ar harmonizāciju. Mēs runājam par um, esošo noteikumu ieviešanas harmonizāciju. Tur to mēs runājam, un mēs tiešām ticam, ka sākot tagad mēs patiesībā varam panākt labu sistēmu Kopīga atbildība. Jā, es nesaku, ka mēs esam pret to, jā, bet paraudzīsimies, kā tas darbojas. Mums ir bail, ka mēs varētu iestrēgt šajā situācijā, bet, jā, mēs nevēlamies eh, veicināt nekādu nelegālu praksi. Bija viens jautājums eh, no deputātiem par to, kā uzņēmumi strādā ar uh, uh, Eh, informēšanu darbinieku nosūtīšanas direktīvas eh, kontekstā. Mēs strādājam ar mūsu biedriem Zviedrijā, sakām, ko var darīt, bet mēs sakām arī, ko nedrīkst darīt, un mēs strādājam ar policiju kopā un eh, tieslietu departamentu. Bija jautājums par to, kā tas var būt, ka Nīderlandē vairs. Nīderlanda vairs nav transporta lielvalsts, un tas viss ir atstāts Rumānijas ziņā. Uh, Nu, tas nav īsti jautājums, kas ir saistīts ar kabatāžu. Var pateikt, ka transportā uh, jautājums ir par to, kur ir zemākās darba izmaksas uh, gala darba ņēmējiem. Un uh, tāpēc šeit varbūt ir notikusi pārvirze. Tātad tur ir runa par terminālu strādniekiem, um, bet par to mēs negribam runāt. Jā. Paldies jums visiem! Liels paldies! Tās bija ļoti interesantas diskusijas, katrā ziņā man. Ko es nekad nesaprotu, kad eh, cilvēki ir saka, ko jūs domājat ar sociālo harmonizāciju, tad vienmēr parādās problēmas, jo eh, harmonizācija jāiet eh, uz augšu, nekad nav nevienam iebildumu pret to, ka uh, sociālā harmonizācija iet uz leju. Uh, Un, um, manuprāt, tas ir tas, ar ko mēs bieži saskaramies. Pēdējais, ko gribētu teikt, ir trīs Eiropas Savienības principi, ko daudz dalībvalsts ir aizmirsušas. Tas ir preču, pakalpojumu un cilvēku brīva kustība. Un kas mums ir? Mums ir dalībvalstis, kas uh, konstanti vēršas pret to un pat mana valsts vēršas pret eh, brīvo cilvēku kustību, kā to ir darījusi pagātnē, un tas ir pamatprincips, ja paraugāmies uz Eiropas Savienību. Tas ir Eiropas Savienības pamatprincips, un man, jā, man patīk eh, vainot dalībvalsts visā, bet parasti tās ir dalībvalsts, kas rada problēmas. Un eh, īstenošanas. Uh, iestādes, un ļoti labi, ka mums bija viena pārstāvēt šodien, saka, ka ir problēmas, jo ir īstenošanas iestādes uh, uh, civilajā aviācijā, piemēram, kas uh, vienkārši mazgā rokas nevainībā. Šeit es atkal domāju par 261. regulu. Vismaz jūs mēģināt, Stauks kungs, paldies jums par to, jūs cenšaties kaut ko darīt. Bet lai nu kā, paldies visiem! Pastorī kungam un Frisonī kundzei un arī četriem mūsu diskusijas dalībniekiem otrajā uzklausīšanas daļā. Un tās bija ļoti interesants debats un noteikti viela pārdomām. Teikšu godīgi, es pat nezināju, ka situācija ir tik slikta. Tagad es zinu, un es domāju, ka pie tā mums ir jāķers klāt. Paldies visiem. Deputātiem atgādināšu, ka nākamā sanāksme ir 6. maijā pirmdien. Uh, trijos pēcpusdienā. Un tiem, kas apmeklēs eh, nākamnedēļ Anglijas eh, ziemeļrietumus, eh, aicinu jūs apmeklēt šo reģionu. Paldies arī tūkiem, saka priekšsādātājs.